Okay, colleagues, um, we can... Labi, kolēģi, sāksim darbu. Lielas paldies visiem, kas ir ieradušies laikā, bet nu mēs būtiski pāris minūtes nogaidījām, lai pievienotos mums vēl pāris deputāti. Tātad mums ir ļoti daudz un dažādi temati, kas jāskata šo pēcpusdienu. Pirmām kārtām Romu jautājums. Mums šajā kontekstā ir komisijas paziņojums un padomas paziņojums tāpat arī Eiropas ekonomikas un sociāla lietu komitejai un reģionu komitejai eh, ziņojums par ES programmas attiecībā uz Roma integrācijas valsts stratēģijām īstenošanu 2015. gadā. To mums liks priekšā Līna Papamikalopolo. Viņa ir diskriminācijas novēršanas un Roma integrācijas politikas nodaļas vadītāja. Šī gada jūnijā komisija publicēja ikgadējo ziņojumu par Roma nacionālās stratēģijas īstenošanu Daudzi šajā Liba komitejā ar interesi gaidīja ziņojumu, lai redzētu, kā tiek vērtāts progress dalību valstīs cīņā pret eh, atstumtību un diskrimināciju pret romiem, kā viņi tiek integrēti sabiedrībā. Un tagad mēs uzklausīsim komisiju. Un, protams, eh, vispirms tātad prezentācija un pēc tam jautājumi no um, deputātiem. Došu vārdu tālāk komisijai. Thank you very much, Chair. Lielas paldies priekšādātāji. Es gribu arī teikt paldies Eiropas parlamentam, ka jūs uzaicinājāt šeit Eiropas komisiju, lai tā varētu likt priekšā savu ikgadējo ziņojumu par Romu integrāciju. Man jāsaka sekojošais. Šis ziņojums ir jau ceturtais pēc kārtas, pēc tam, kad tika pieņemtais komunikācija paziņojums par Nacionālo Romu integrācijas stratēģiju 2011. gadā. Šis ziņojums ir visai unikāls un salīdzinoši citāds nekā citi ziņojumi, ko esam publicējuši līdz šim, divu ie, svarīgu iezīmju dēļ. Viena no tām ir šāda. Mēs uzsākām jauno ES fondu paudzes posmu, un tāpēc izmantojām tās iespējas, ko piedāvā šie fondi, jo regulā bija attiecīgas iespējas paredzētas ietvert tieši konkrēti uz romiem vērstus projektus fondu līdzekļu izmantošanā. To mēs arī darījām, uzraudzījām dalībvalstis, kad tās to darīja, īstenojām ar viņiem sarunas. Un vēl viena svarīga iezīme, vēsturiski iezīme, ir tā, ka 2016. gada 1. janvārī padomas rekomendācijas par Romu integrācijas pasākumiem stāsies spēkā un līdz ar to mēs izmantojām šo posmu, lai pārbaudītu, kā dalība valstis grasās īstenot mērus un pasākumus, lai īstenot šīs padomas rekomendācijas, kas stāsies, stāsies spēkā 1. janvārī. Es domāju, ka vērts arī pieminēt, ka neskatoties uz to faktu, ka runājam šeit 20 eh, 20% sociālās iekļautības fonda kopumā, kolektīvi, viņi ir pārsnieguši šo procentu. Nu, un vai tad nu, man vēl arī jāsaka, ka viena lieta ir noteikt mērķus un iezīmēt līdzekļus uz papīra, un pavisam kaut kas cits, protams, ir patiešām skatīties, kā šie līdzekļi tiek apgūti praksē un kā tie ietekmē Romas uz vietas. Mēs turklāt centāmies izveidot virkni mehānismu nacionālā līmenī, jo pēc eh, Eiropas samita 2014. gadā par Romiem tika skaidri un gaiši identificēts, ka pastāv ļoti daudz problēmu jautājumu vietējā līmenī. Un arī pašiem Romiem ir jālīdzdarbojas šajos pasākumos, eh, un tā tas līdz šim nebija noticis dalību valstīs. Un tāpēc izteicām lūgumu, lai šis jautājums tiktu risināts. Un tas saistīs ar koordinācijas uzlabošanu īstenošanas pasākumiem. Un turklāt saistīts ar nepieciešamību iesaistīt visas ieinteresētās puses nacionālā līmenī. Un tas, protams, ietver arī Romu kopienas pārstāvis, vietējās pašvaldības, pilsonisko sabiedrību, NVO un, var sakot, ikvienu arī no ministrijām un tā tālāk, kas patiešām ir iesaistīti šajā darbībā šajā jomā. Mēs turklāt gājām vēl soli tālāk. Mēs pat izteicām rekomendācijas dalībvalstīm, izmantojot diskusiju modeli, ko mm, redzējām Eiropas Romu platformā. Un lūdzām izveidot nacionālās Romu diskusiju platformas kas varētu kļūt par tādiem kā fórumiem, kur visas interesētas puses, jau atkal visas interesētas puses varētu regulāri uzturēt dialogu un varētu padarīt savu valsti dzirdamu attiecībā uz integrācijas strateģiju īstenošanu. Mēs tātad eh, stimulējam vietējo rīcības plānu izveidi un visu interesēto pušu iesaistīšanos darbībā. Uh, Mēs turklāt grasamies piedāvāt arī finansējumu šādām nacionālām Roma platformām. Pavisam nesen publicējām eh, tenderi, tātad aicinājumu izveidot eh, nacionālos Romu kontaktpunktus, tātad finansēsim šīs platformas. 95% finansējuma ap, apjēmā. Tas tiešām tāds visai ārkārtējs solis. Mēs turklāt vēlamies izmantot padomus rekomendācijas, kas pavisam konkrēti paredz, ka dalību valstīm ir jāpiedāvā atbildība nacionāliem Romu kontaktpunktiem, tiem jāuzņemas koordinējoša loma un tiem mēs cenšamies cieši ar viņiem sastrādāties un visām interesētajām pusēm dalībvalstīs, lai patiešām piedāvātu papildus atbildības jomas un arī budžetus caur šīm nacionālajām platformām, šiem nacionālajiem Romu kontaktpunktiem. Turklāt Esam strādājuši plecu pie pleca ar 17 dalību valstīm. Un tāpat arī ar pamatiesību aģentūru, lai izstrādātu atbilstīgos ziņojumus. Visi tie ir sagatavošanās darbi, ņemot vērā, ka eh, re, padomas rekomendācijas stāsies spēkā 1. janvārī. Un visi attiecīgie rādītāji jāsaka, šobrīd atbilst rekomendācijās ieteiktajiem. Tas nozīmē, ka mēs jau šobrīd ejam tālāk nekā Eiropas ietvars. Protams, rekomendācijās ir arī tādi jautājumi un tādas lietas, ko mēs Eiropas ietvarā vēl neesam skatījuši, respektīvi, piemēram, sieviešu loma, bērnu jautājums. Ir virkne tādu lietu, kur E, kur padoms rekomendācijas iet tālāk nekā kopējais Eiropas ietvers. Un es domāju, turklāt ir vērts arī pieminēt to, ka Eiropas komiteja ir paudus būtisku atbalstu Eiropas parlamenta rezolūcijai par Romu genocīdu atzīšanu. E, vicepriekšsēdētājs Timermans un tāpat arī komisāri Jūrova nāca klajā ar kopēju paziņojumu kurā tā, viņi rekomendē dalību valstīm virzīties uz priekšu ar atzīšanu uh, un atzīt Romu holokaustu. Tālāk, pievēršoties ziņojumam, domāju, ka te apskatīta virkne jautājumu, kas ir visai unikāli pēc sava rakstura. Un tie izriet no pēdējās Romas platformas, kas tika noturēta, noturēta martā, te tā arī runāts par prečigānismu šai ziņojumā, un es domāju, ir vērts pieminēt, ka ziņojuma beigās, noslēgumā, ir iekļauti virkne, virkne ieteikumi, tādi strikti ieteikumi dalību valstīm. Mēs iesakām dalību valstīm izmanto, izveidot nacionālās platformas, kā jau jums skaidroju, tas tāpēc, ka stratēģijas, protams, ir ļoti skaidrs un tās nevar īstenot Briselē. Tās arī nevar īstenot premjerministru, nezinu, pagrabos vai nezinu kur. Tās ir jāizteno vietējā līmenī, ikvienā Roma mājā. Uh, Un tas ir jādara vietējā līmenī un ir jāspēj šādi rīkoties vietējā līmenī, lai pārnestu šīs nacionālā līmenī uzņemtās saistības uz vietējo līmeni. Mēs tāpat lūdzam dalībvalsts izmantot jaunos instrumentus un līdzekļus, kas ir pie, padarīti pieejami jaunām finanšu plānu ietvaros. Mēs turklāt prasām arī, lai tiktu īstenota preddiskriminācijas eh, likumdošana tiesība akti pieprasam cīnīties pret segregāciju steidzamā kārtībā, tāpat arī uzraudzīt un cīnīties pret na, uz naidu kurinošam eh, iz, runām un izteikumiem un izmantot visu to potenciālu, ko piedāvā mūsu izstrādātais ietvers kopā ar pamatiesību aģentūru, izmantot un dublicēt jau pierādījušās paraugu prakses kopējā teritorijā, tāpat arī atbalstīt Romu integrācijas panākumus, iekļaujot politikas reformas ilgspējīgā, paredzot tam arī ilgspējīgu nacionālo finansējumu. Turklāt mēs turpinām augsta līmeņa divpusējs dialogs ar dalību valstīm un šobrīd izmantojam tiem citādāku formātu. Pirmkārt, mēs apmeklējam Romu kopienas, mm, izmantojot dažādu NVO atbalstu un pilsoniskās sabiedrības atbalstu, ar ko sadarbojamies dalību valstīs. Un tad pēc šādiem, šādām vizītēm, apmeklējumiem Romu kopienās mēs tiekamies ar vietējām pašvaldībām. Tālāk mums ir sanāksme, kas ir kopēja sanāksme, kurā piedalās valdības pārstāvi, vietējo pašvaldību pārstāvi, Romu kopienas pārstāvju un arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, un tād pēc tam mums ir eh, tikšanās aiz slēgtām durvīm ar valdību, kur tad mēs apzinām pašreizējo situāciju un lemjam par tālāko darbību. Mēs jau esam šādā veidā rīkojušies divās dalību valstīs, Bulgārijā un Rumānijā, un darbs turpinās. Var jums apliecināt, ka komisija ir apņemības pilna šo darbu turpināt un 19. un 20. oktobrī esam paredzējuši tikties ar visiem nacionālajiem Romu kontaktpunktiem un arī viņiem apspriedīsim tālāko ziņojumu, kura pamatā būs rekomendācijas un rādītāji, ko mēs šobrīd izstrādājam sadarbībā ar pamatiesību aģentūru. Nākamgad būs tikai viens ziņojums. Šis progresa ziņojums, kas mums jāiesniedz, un tas apkopos gan rekomendāciju īstenošanas konstatāciju, gan parastās jomas. Esmu gatava atbildēt uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties, un paldies vēlreiz par piedāvāto iespēju likt jums priekšā šo komisijas ziņojumu. Lielas paldies, saka priekšsādētājs, paldies par šo prezentāciju. Vai kādam deputātam ir kāds jautājums? Nu tad vispirms sarāja jums vārds. Priekšādātāji, paldies! saka postas kundze. Sveiki, Līne, es ārkārtīgi priecājos jūs atkal redzēt, arī pagājis tāds brīdis, kopš tikāmies pēdējo reizi, toreiz, kad es pati biju aktīvista, mēs šķiet tikāmies biežāk nekā tagad. Domāju, ka ļoti labi, ka komisija pievēršas prečigānismam šajā savā igadējā ziņojumā. Un kā jūs zināt, Es nemitīgi esmu pret to cīnījusies, pret šāda veida rasisma formu jau, nu, jau daudzus gadus. Un tāpēc prietā, priecājos, ka beidzot ziņojumā arī tas parādās, un mēs skaidri un gaiši redzam, kas tad ir, kāds cīņas lauks ir mūsu darba priekšā vēl papildus visiem tiem sociālajiem aspektiem. Jūsos klausoties, Līna, jāsaka, esmu sajūtu tādu kā optimismu Un priecājos, ka komisija ir apņēmības pilna strādāt pie šī jautājuma. Tas tiešām manī rada prieku, bet tāpat laikā mums jāsaprot, ka sociālā atstumtība un arī tie ļoti sarežģītie dzīves apstākļi, ar ko sastopas Romi visur Eiropā, un ne tikai Eiropas nabadzīgākajās daļās, bet arī bagātākajās dalību valstīs, ir ļoti skarbi. Gaugulā 80% Romu ir bez darba un izjūt pret sevi vērstu diskrimināciju, ļoti daudz uz naidu kurinošu izteikumu, kas vērsts tieši pret viņiem, vēl joprojām to piedzīvojam. Un tāpēc es vēlētos redzēt vairāk tādu profilaktisku darbu. Gribētu redzēt kaut ko tādu, kur komisija seko līdzi tam, kas ticis darīts iepriekš, kas notiek, noticis ar iepriekšējo plānu īstenošanu, kādi tā, kāda tālāka darbība norisinās bet es tāpat arī gribētu, lai fokus uzsvars tiktu likts uz sabiedrību kopumā, nu, piemēram, tādās apziņas celšanas kampaņās informācijas izplatīšanas kampaņās tā, lai cilvēki saprot, apzinās, kāda ir Romu situācija, kā viņi dzīvo šobrīd. Galu galā, nu, Eiropā vēsturiski par viņiem ir nākušas ļoti daudz ciešanas un daudz posta. Un es domāju, ka komisija šeit jāuzņems vadoša loma. Parlamentam turklāt ir jāturpina piemē, izdarīt spiediens uz dalību valstīm, lai tās arī pilnībā uzņems atbildību par savu lomu šādu pasākumu īstenošanā. Es turklāt arī zinu, ka ziņojumā jūs pieminat, pieminat Zviedriju un to, kas ticis tur darīt, ņemot vērā tur sagatavoto balto grāmatu, mēs izveidojām attiecīgu komisiju, kas strādā pie, pret čigānismu apkarošanas un kur tiek aptverta pašreizējā situācija. Un vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs varētu likt un ierosināt darīt arī pārējām dalībvalstīm? Man šķiet, ka tas ir zināmā mērā labi un pareizi, un arī pārējās dalībvalstis varētu šāda veida piemēru izmantot. Nu, kas tad tālāk? Man bija vēl kaut kas, ko gribēju teikt. Šķiet, ka tas piemirsies. Nē, lūk, padoms rekomendācijas. 2013. gadā tika skaidri un gaiši pateikts, ka dalību valstīm ir jādara viss iespējamais, lai cīnītos pret pretčigānismu, bet es domāju, ka pat viņiem jā, uz viņiem jāizdara tālāks spiediens. Daudz dalībvalsts vispār pat neatzīst, ka kaut kas tāds pastāv, ka pastāv šāds pretčigānisms viņu iedzīvotāju uztverē un, un valstī. Tāpēc priecājos, ka par to grasamies sagatavot rezolūciju, kurā tiks pieminēt šis pret čigānismus kā viena no diskriminācijas un rasismu formām. Un tas pats, protams, attiecas arī uz Romu holokaustu atzīšanu, tas ļoti svarīgi. Un mēs priecājamies, ka varam sadarboties ar Eiropas kopienu tiesu. Paldies, saka priekšādātājs, paldies, Saraja. Tālāk, Drakīčī, kungs. Jā, yeah, thank you, President. And, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos apsveikt Līnu Papamihalo Pūlu ar šo ziņojumu. Mēs jau esam ļoti sen pazīstami, un es varētu sacīt, ka viņi ir jaunā dzelzslēdīja, viņai komisijai ir ļoti spēcīga roka cīnoties par Romu kopienas tiesībām. Viena no lietām, ko gribu sacīt, ir tā, ka Lina strādā ļoti, uh, ar ļoti lielu atdevi Romu nodaļā, bet es gribētu, lai tādu pašu veidu cilvēku strādātu reģionālā un nacionālā līmenī. Es to varu teikt no savas pieredzes, mēdzu strādāt uh, nacionālajā kontaktpunktā, tāpēc es Līnu tik labi pazīstu. No otras puses man būtu jāsaka, ne no manas vilēž, vilšanās, bet tīri no tā, ka es zinu, kāda ir situācija. Ik nedēļas es atgriežos uh, savā valstī, savā ģimenē, es pats kā Romu kopienas pārstāvis un apmeklēju vairumu šo Romu apdzīvoto vietu. Un te man jāsaka ar vilšanos, nu, gan negribu jūs, uh, jums likt vilties, ka šīs izmaiņas nav acīm redzams. Tāda ir patiesība, nu, vismaz Rumānijā tā ir, nekas liels nav mainījies. Es nesaku, ka tā ir komisijas kļūda, es arī nesaku, ka tā ir nacionālās valdības vai pašvaldības kļūda vai nevalstisko organizāciju, vai, nu, es pat nezinu, kas tur ir pie vainas. Es esmu strādājis Rumānijā un arī biju Nacionālajā kontaktpunktā, kad pirms diviem gadiem tika gatavots šis ziņojums. Es zinu, zinu, kā šie ziņojumi tiek nosūtīti uz komisiju. Galvenais, ko gribu sacīt, ir tas, ka par nacionālo stratēģiju, par tās rekomendāciju attiecībā uz rumiem, kā, rumiem, kā viņi sacīja kopš 2012. gadā. Tātad runa par padomus ierosinājumu. Kaut kā pietrūkst attiecībās ar komisiju un vietējo līmeni, nacionālu līmeni. Tieši šī ķēdes posma pietrūkst. Ja būtu kāds veids, nu, ja man būtu kāda burvīga nūjiņa, lai lietas mainītu, tad es Eiropas Romu stratēģiju liktu īstenot uh, tieši ar komisijas spēkiem vietējā līmenī, jo kaut kā tieši pa vidus pietrūkst Tāda ir mana tā, personīgā rekomendācija. Es redzu, ka Līna kraca galvu. Cita lieta ir tāda, ka pat labam pilsoniskajai sabiedrībai, salīdzinot eh, finansējumu, kāds bija pirms iestājas, nav tāda paša uzticēta sabiedrība. Jo Eh, sabiedrība vīlās laikā no nu, 2008. līdz 2013. gadam, un tāpēc eh, sabiedrība vairs neusticis. Eh, un šai ziņā arī būtu jāizsano reforma. Viena no lielākām problēmām manā valstī un arī citās četrās valstīs, mm, te es runāju par Rumāniju, Bulgāriju, Slovākiju, Čehiju un Ungāriju, tātad par bijušajām sociāliskā bloka valstīm, problēma ir tā, ka mēri, pašvaldību mēri, pat tad, ja viņi gribētu sadarboties, nezina, kā pieprasīt sociālos fondus, kā, pie, kā iesniegt pieteikumu sociālā fondam. Tātad viņiem vajadzīja palīdzību šai ziņā, tāds būtu mans ieteikums. Un galvenā, galvenais ieteikums, kā Līna Papamihla Pulū teica, ja mums ir finansējums nacionālai Romu platformai, uh, tad tā ir jāizteno ar Eiropas Romu platformas palīdzību, tātad ar šī ģenerāla direktorāta palīdzību. Lielas paldies un lai jums sokas! Paldies, tāpēc priekšstādātājs. Es jūs aicināšu atbildēt jautājumiem pēc tam, kad vairāk deputāti būs izteikušies. sarakstā gan nav daudzi, kas pieteikušies izteikties, taču ar vienu piesakās tagad. Bet. Integration innebär... Inbergas kundze. Paldies! Kad runa par integrāciju, te sadarbojas divas puses. Ja Romi vēlas integrēties, tad jautājums ir tāds, vai tiešām viņi to vēlas? Viņi nepaliek vienā vietā, viņi ceļo apkārt pa Eiropas Savienību, kāpēc viņi nevarētu palikt vienā vietā, izveidot drošu māju vietu saviem bērniem un viņu nākotnē. Mēs tiešām esam veltījuši daudz centienu, lai uzlabotu situāciju, taču tie nav vainagojušies panākumiem. Mēs esam centušies panākt integrāciju daudz gadu laikā, taču rezultātu nav. 80% Romu ir bez darba, Un eh, arī tas, ka viņai pamats mācības skolā eh, pusratā, tad rodas jautājums, vai, tas, vai viņi tiešām vēlas integrēties nākošā Lūdzīgas Sēmas kundze. Paldies priekšstādātē. Un Papa Mihalo Pūlu kundzei vēlos sacīt liels paldies par jūsu atbildīgo darbu un par visiem jūsu centieniem, ko pastāvīgi veltat šiem jautājumiem. Tas ir Eiropas jautājums. Tā ir mūsu lieta, kas mums jāuztver tuvu savai sirdī. Mums jā, jāatzīst, ka mēs Eiropas Savienību šai ziņā nesam guvuši panākumus, mums jāatjauno uzticēšanās, jāatjauno cieņa pret katru cilvēcisku būtni, vai viņi būtu vairākumā vai mazākumā kādā valstī, jo patiesībā mēs visi esam vienādi vērtīgi, un tas ir jāuzsver īpaši ņemot vērā to, ko nu pateica iepriekšējais runātājs. Komisija ir stingri apņēmusies apkarot problēmas. Es to tiešām ļoti augstu vērtēju, un es varu mūs apsveikt ar to, ka komisija ir pilnīgi stingri apņēmusies apkarot sociālo neiekļautību un pretčiganismu. Vardarbība un naida e, uzkurināšana pret romiem ir ikdienišķa parādība visā Eiropā. Mazā pilsētā, no kuras es nāku Upsalā, Zviedrijā, ir pieredzēti vairāki smagi incidenti, incidenti pēdējo dienu un nedēļu laikā. Tie bija vērsti pret, pret romiem, kas bija nonākuši vis tālākajā valstī ziemeļos, lai uh, tur apmestos, cīnījoties par savu ikdienas dzīvi. Jā, viņi ubagoja mm, ielās, bet viņa apmetnes tika iznopostītas, pret viņiem vērsās ar vardarbību. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Tātad izmaiņas šajā ikdienas šajā parādībā ir tiešām nepieciešams izmaiņa ar vien trūkst. Ja taisnības, starp taisiņā, ko teica kolēģis, ka ir liela plaisa starp nacionālo līmeni un Eiropas līmeni, tad mums jādara viss, lai šīs plaisas aizvērtu. Vēlos atsīt tikai to, ka mēs visi esam eiropieši. Mēs visi esam vienādi vērtīgi cieņa un cieņpilnot dzīve. Paldies! Cecilija. Liels paldies, Cecilija, saka priekšstādātais. Pīters Nīdermējs, lūdzu. Liels paldies. Man ir trīs īsi punkti un trīs jautājumi. Vispirms ļoti augstu vērtēju komisijas centiens nodrošināt vairāk finansējumu Romu iekļaušanai. Taču praksē finansējums, kas tiek veltīts eh, sabiedrības iekļaušanai, proti marginalizēto grupu iekļaušanai, nenonāk līdz viss neaizsargātajiem Romu grupai. Viens piemērs. Bulgārijā ir, eh, Itālijā, Bulgārijā ir problēmas ar um, Romu izlikšanu no mājas. Taču saskaņā ar nevalstisko organizāciju datiem visvairāk tiešām tiek ieklikti Romi. Tā ir īstena problēma. Tātad vai nevajadzētu izveidot konkrētu fondu cis tikai Romiem, vai varbūt problēma ir ar īstenošanu, tā tad netiek novērot šī problēma. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta - augstu vērtēju institīvu attiecībā uz skolu segregāciju. Jautājums par to, kā Eiropas Savienības finansējums var veicināt segregāciju. Taču manā skatījumā tā ir pārāk maiga pieeja, ar to bieži vien nepietiek. Tad šāds jautājums tālāk. Vai komisijas ir paredzējis stingri uzraudzīt dalību valstis un sākt pārkāpumu procedūras, ja tāds būs nepieciešams? Trešā lieta, ko vēlos sacīt. Nacionālo Roma, Romu stratēģiju ietvars ir svarīgs sots uz priekšu, un komisija dalībās to izmanto kā svarīgu instrumentu, lai uzraudzību, uzraudzītu un attīstītu situāciju tālāk visā Eiropā. No otras puses, šķiet, ka tas ir tāds bezobains ietvars un nekādas īstenas izmaiņas neveicina svarīgās lietās. Tas mans trešais jautājums no tā izriet. Kā jūs varētu šo Eiropas Nacionālo Romu stratēģiju ietver padarīt spēcīgāk. Paldies! Paldies, Pitēm Birgit Lūdzu! Liels paldies! Vispirms vēlos visiem pateikties par to, ka šis jautājums šodien ir iekļauts darba kārtībā, jo arvien pastāv bāžas par to, ka ņemot vērā debatu par migrāciju, mēs varētu aizmirst par tik svarīgu jautājumu, kas gadiem paliek neatrisinās. Šorīt mums atkal norisinājās debats par migrāciju un izskanēja viedoklis, ka iespējams mums nepieciešams vairāk Eiropas. Tā ir ziņā, ka parlamentam un komisijai būtu jāpieņem lēmums, ja vēlamies, lai kaut kas mainītos, jo šķiet, ka dalībvalsts nav gatavas rīkoties. Šķiet, ka tāpat izskatās ar Romu stratēģijas īstenošanu. Daudzas lietas ir uzrakstīts ne tikai dalību, Eiropas Savienības līmenī, bet arī dalību valstīs, taču pietrūkst praktiskas apņemšanās un rīcības. Vēlos uzdot jautājumu komisijai. Kāda ir tās pieredze no pēdējiem trešiem ziņojumiem, kas tika izstrādāti pirms šī ziņojuma? Vai pietrūkst politiskās gribas vai politiskās vadības? Jo, ja kādā no valstīm šāds trūkums ir, ja tiek uzskatīts, ka nav jēgas palīdzēt romiem, jo viņi nevēlas, lai viņiem palīdzētu, viņi nevēlas, lai viņu bērni mācītos skolā, ja šāds ir doma gājiens, tad vajadzīgs, vajadzīga politiska vadība un ne tikai līdzekļi, lai panāktu izmaiņas. Un es varu sacīt, ka pat parlamentā esmu dzirdējusi kolēģi no citas politiskās grupas man stāstām to, ka jau simtiem gadu viņa valsts esot smagi mēģinājusi sadusties integrēt uh, romus, bet viņiem tas nav izdevies. Bet man šie tā nav taisnība, ka, ka simtiem gadu ir ilgusi, ilguši centieni iekļaut romus. Tāpēc es domāju, ka trūkst politiskās gribas un politiskās vadības ne tik daudz resursu. Tātad mums jāskatās, kā šo problēmu risināt. Manā skatījumā ir jāizsano spiediens no sabiedrības puses un jākoncentrē šo lietu. Es piekrītu dažkārt. Nacionāla līmenī trūks politiskās gribas, dažkārt vietējā līmenī trūks šīs gribas, taču mums ir jānodrošina tas, ka Romu kopienās ir gan, gan līdzekļu, gan politiskās gribas, gan zināšana, lai uzlabotu situāciju. Mums jānodrošina tas, lai daudzām organizācijām ar komisiju, ar tām organizācijām, kas vēlas mainīt situāciju, pēc simtiem gadu paiešanas. Tagad beidzot situācija Romiem Eiropas Savienībā uzlabosies. Varbūt pēdējais vēl jautājums komisijai. Ņemot vērā, ka parādās jaunas lietas, finansējums, padomas lēmums, kas stājas spēkā 1. janvārī. Kādas ir jūsu gaidas? Kurā jomā situācija tiešām varētu mainīties un kādi soļi spērami uz priekšu, lai pamazām uzlabotu situāciju. Paldies! Paldies, Birgit! Sarāja un Čekičičs kungs uh, sniegs tādu kā rezumēju. Vispirms tad Ferēro kundze tagad. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu trešā runātāja no Zviedrijas šo pēcpusdienu. Un tā ir ne tāpēc, ka mums būtu īpašas problēmas ar mūsu Romu kopienu, patiesībā ir gluži otrādi. Bet iemesls, kāpēc es tagad runāju, tas, ka manā skatījumā varētu būt radies iespējas tā kā bija pirms brīža, ka mums Zviedrija daudz nacionālo minoritāšu un tām ir īpašas tiesības. Es domāju, mums ir jālepojas ar to, ka esam gatavi pieņemt to faktu, ka esam atšķirīgi un mēs cienām tieši tādus, kād mēs esam runājot par integrāciju. Te nav runa tikai par to, ka kādai vienai grupai jāpielāgojas citai grupai, te ir runa par apusēju tuvināšanos, kad mēs cits no cita mācāmies un kad mēs viens otru cits citu cienām. Te runa par daudzkultūru sabiedrību. Tātad integrēšanās visā, visos virzienos. Tas ir svarīgi. Šo pēcpusdienu neatnācu gluži laikus, atvainojos par to, bet eh, nedzirdēju pašu komisijas uzstāšanās sākumu. Bet pamatot tika sacīts, ka mums nav instrumentu, lai sodītu tās valstis, kas neievēro cilvēku tiesības un diskriminē savā valstī dzīvojušos pilsoņus minoritātes. Es nezinu, vai komisija pie tā strādā. Viena lieta, ko Suraja Posts minēja, ir preventīvas darbs, un tā nozīme, manā skatījumā, tas ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, izvērstu preventīvas pasākums, jo, ja mēs eh, nenovērsīsim neiekļautību kādā no Eiropas Savienības valstīm, tad mēs nepiedzīvosim sociālos uzlabojumus nevienā no šiem, šīm neiekļautākām grupām. Liels paldies! Paldies, ka izteicāties tik uh, kodolīgi un disciplinēti. Arvien vairāk cilvēku vēlas izteikties, bet uh, ir jau labi, jo mums ir gan daudz laika. Tagad lūdzu Stīvens kundze. Helga. Dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd. Paldies, priekšsēdētāji. Ik kom zelf van Gent. Es eh, ļoti uzmanīgi ieklausījos eh, jūsu paustajā viedoklī. Es patī esmu no Džentes, kas ir eh, salīdzinoši liela pilsēta Flandrijā. Pēdējo gadu gaitā mēs varam novērot ģentē arvien vairāk romu iedzīvotāju. Ģentei tas nozīmē izaicinājumus. Ģentei tiek eh, daudz kas darīts, lai atbalstītu Romu kopienu. Jo īpaši tiek eh, daudz darīts, lai integrētu Romu bērnus un lai nodrošinātu viņiem izglītību. Tas ir jo īpaši sarešķīti, tāpēc, ka šeit ir runa par citu kultūru. Savās valstīs eh, šie cilvēki ir cietuši no diskriminācijas, tāpēc viņi neusticas valstī, uh, sistēmai un administrācijai. Šī neusticēšanās ir um, ļoti liela. Ģentes pilsēta tagad um, piesakās uz atbalstu, un mans jautājums būtu, kādi fondi ir pieejami Romu iedzīvotājiem? Ko mēs varētu iegūt no Eiropas, eh, Rietum Eiropā tieši. Galu galā šī problēma nepastāv tikai Austrum Eiropā, bet arī Rietum Eiropā. Vai šos līdzekļus un fondus nevarētu izmantot visā Eiropā? Galu galā mums ir jāsasniedz mērķis. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai bērni iet uz skolā un lai ģimenes integrētos uh, sabiedrībā. Tāpat arī jautājums par uh, cilvēkiem ar invaliditāti. Šī uh, grupa jo īpaši saskaras ar grūtībām. Piemēram, redzu, ka bērni un jaunieši tiek spiesti ubagot uz ielas. Tas absolūti neatbilst cilvēku cieņai. Ko dara Eiropas komisija šīs lietas labā? Šādu realitāti mēs nedrīkstam akceptēt. No politiskā viedokļa ir ļoti svarīgi, lai Austrum Eiropa un Rietum Eiropa viena ar otru sarunātos. Romi ar visu savu pagātni ir jāintegrē sabiedrībā. Tas ir ļoti svarīgi. Pašlaik eh, Rietum Eiropā ieplūst ļoti daudz Romu bēgļu. Mēs redzam, ka notiek eh, iedzīvotāju pārvietošanās no Austrum Eiropas uz Rietum Eiropu, bet eh, līdzekļi nekādi netiek atvēlēti. Vēlreiz gribētu jautāt, kādus līdzekļus varētu iegūt ģentes pilsēta, bet, protams, tas attiecas arī uz citām pilsētām. Paldies! Pirms došam vārdu kopsavilkumam vēl izteiksies Āna Gomeša, lūdzu. Es ne, nevarēju uzklausīt komisijas sākotnējo prezentāciju, bet es gribētu jautāt, vai komisija ir spējusi identificēt eh, taupības pasākumu ietekmi Romu kopienā valstīs, kas eh, tika pakļautas šai programmai, tā saucamai finanšu pielāgošanās programmai. Romu kopiena manā valstī, Portugālē, ir jutusi neproporcionālu spiedienu. Mēs redzējām, kā šī programma ietekmēja pilsoņu cilvēktiesības kopumā, taču varu iedomāties, ka, ja jau šī ietekme ir bijusi tik liela, tad tik uh, viegli ievainojamās grupās kā Romi, uh, noteikti šis spiediens ir vēl lielāks, un ne tikai Portugālē, bet arī citās valstīs. Galu galā šīs kopienas pārstāvji strādāju pārsvarā mm, ielu tirkos, gada tirkos. Viņiem vienkārši nebija vajadzīgās izglītības, lai uh, nodrošinātu sev iztiku citā veidā. Ekonomikai ir ārkārtīgi liela ietekme, un uh, ielu tirgi, šāda veida gada tirgi, jo īpaši uh, cieta no taupības pasākumiem. Daudzas Romu ģimenes uh, piedzīvoja to, ka viņu ienākumi dramatiski kritās. Bez tam valdība pieņēma lēmumus samazināt atbalstus ģimenēm, un jo īpaši šāds atbalstus saņēma Romu ģimenes. Tā rezultātā Romu kopiena ārkārtīgi cieta. Es gribētu zināt, vai komisija ir papētījusi šo situāciju. Es domāju, ka šīs tendences, kas eh, tika novērotas Portugālē, pastāv arī citās valstīs. Un es gribētu zināt, vai komisija nāks klajā ar rekomendācijām, kā vērsties pret šādu negatīvu ietekmi, un vai tiks veikti kādi pasākumi, lai uh, novērstu šo neproporcionālo negatīvo ietekmi. Paldies! Tika uzdoti ļoti daudz jautājumu komisijai. Sorāja un Trakīčīkungs ir lūguši vārdu izteikties. Vispirms Sorāja lūdzu. Paldies! Sākumā vēlētos norādīt, ka Romu cilvēki ir Eiropas Savienības pilsoņi. kos sabiedrība un vadība un valdība ir aizmirsuši, ir aizmirsuši, ir aizmirsušas pēdējos, pēdējā desmitgadēs. Mēs redzam, ka vēl ar vienu neviens īpaši neuzņemas atbildību par romiem, pret viņiem izturas kā pret tādiem citplanētiešiem, un man tas ir apnicis. Ko gan viņi iedomājas? Vai viņi iedomājas, ka romiem nav tiesību uz uh, tādu pašu labklājību kā citiem? Zviedrijā mēs bieži vien runājam par uh, zviedru māju, un uh, romiem nav uh, dot iespēju izteikties savā dzimtajā valodā pat, neskatoties uz to, ka viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi. Kristīnas Vinbērta politiskajā partijā ir saknes nacismā, bet ne tikai viņa, arī daudzi citi pavisam pieklājīgi cilvēki uzdod līdzīgus jautājumus. Es domāju, ka vajadzētu ieguldīt arvien vairāk darba, lai apgaismotu sabiedrību. Lūk, piemērs. Politiskās gribas trūkums. Un uh, Tas, ka cilvēki uzskata, ka sabiedrībai varbūt nav tādu pašu pienākumu pret romiem kā pret eh, citiem iedzīvotājiem. Es eh, devos uz Sloveniju, un es eh, tur apmeklēju Roma apmetnes, kas tur atrodas desmitiem gadus ilgi. Nebija nec tekoša ūdens, nec elektrības, bērni negāja skolā. Es tikos ar tiem, kas bija atbildīgi, un mani pārsteidza tas, ka uh, bija ieviesti pasākumi, lai situāciju uzlabotu, taču šie cilvēki īsti nejūtās atbildīgi par bērniem. Mēs visi tādi esam. Viesojos arī Milānā, Romu apmetnēs. Šie bērni gāja skolā, taču viņi nedrīkstēja izmantot skolas autobusus, viņiem vienkārši vajadzēja iet kājām pār laukam. Mums uh, bija tikšanās uh, pilsētas pašvaldībā, un mēs e, centāmies nodrošināt, lai bērni varētu izmantot skolas autobusus. Runājām par to vairāk par piecām minūtēm, bet, ja cilvēki vēlētos kaut ko darīt, ja būtu politiskā grība un tiktu pieņemti attiecīgie pasākumi, tad e, šīs lietas mēs varētu uh, viegli izdarīt. Par tām ir cīnījušies cilvēki gadiem ilgi. No Zviedrijas ir devušies prom ļoti daudz zviedru, bēgot no nabadzības, dodoties uz ASV. Cilvēki pašlaik saka, ka mums nevajadzētu uzņemt bēgļus, ka mums eh, nevajadzētu redzēt eh, nabagus ielās. Mēs esam zaudējuši empātiju. Es gribētu teikt eh, Kristīnai, ka viņai ir jāuzņemas politiskā atbildība. Domāju, ka ir svarīgi pamācīties un uh, saprast, uh, ko jūs īsti izdarāt, pieņemot tik svarīgus lēmumus, kas ietekmē tik daudz cilvēku dzīves. Really, really a, a... Es negribētu, lai tagad sāktos dialogs, bet uh, šķiet, ka jūs vēlējāties izteikties. Es gribu no tā izvairīties, bet uh, priekšādātāji. Sorāja vairākas reizes ir uh, nosaukus mani par rasistu vai uh, par nacisti. Es uh, negribētu, lai kaut kas tāds notiek šajā zālē. Es uzdevu jautājumus par Roma integrāciju. Es gribēju saprast, kā tas īsti darbojas. Uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie zināmas kārtības. Jums kā priekšādātājiem nevajadzētu ļau, pieļaut šādus izteikumus. Domāju, ka es jums ļāvu tagad uh, izteikt savu paziņojumu un ar to arī pietiks. Čekičī vēlētos izteikties. Varbūt jūs varētu izteikties pēc iespējas īsāk. Jā, es īsti nezinu, ko tagad teikt. Mums ir jāuzklausa vēlreiz komisija. Vienīgais, ko es vēlējos teikt, Mēs eh, pirms ilgāka laika Lībe komitejā runājām par Rumāniju. Un eh, šeit arī skatījām Romu jautājumu. Un es gribētu jūs visus informēt, ka Romi ir vienīgā minoritāte, kas ir pārstāvēta visās 28 valstīs. Un, eh, kā jūs zināsiet, viena no Eiropas pamatiesībām ir pārvietošanās brīvība. Un tad, ja mums jautā, kāpēc mēs dodamies uz Zviedriju vai kaut kur citur, tad uh, mums ir šādas tiesības pirmkārtām. Un varbūt jūs uh, eh, smiecieties, bet uh, visgudrākais cilvēks pasaulē pašlaik ir kāda 12-gadīga Roma meitene. Viņa ir gudrāka par uh, Stephen Hawkingu. Um, Varbūt mēs varētu tagad dot vārdu atkal komisijas uh, pārstāvei. Sorāja un Dragīčīkungs pieminēja, ka ir paveikts lielisks darbs. Aizmirst arī piebilst, ka jūs esat nodaļas vadītāja un uh, vēlu jums veiksmas jūsu darbā. Uh, Mēģiniet atbildēt uz dažiem no konkrētākajiem jautājumiem, ko uzdeva deputāti. Noteikti viņi būs par to pateicīgi. Paldies priekšādātāji! Jāatzīst, ka mans darbs ir izaicinājuma pilns, bet gribētu arī teikt, ka manā komanda ir ļoti dinamiska un 35% no mani, maniem darbiniekiem ir ar Romu tautības pārstāvji. Viņi ir patiešām izcili. Es eh, centīšos sagrapēt savas atbildes. Pirmo reizi dzīvē esmu saņēmis tik daudz jautājumu kādā sanāksmē, un par to eh, ļoti priecājos. Sākšu ar eh, diviem punktiem, kas attiecas uz Zviedriju un Balto grāmatu un ģēntes pilsētu. Šie ir ļoti labi piemēri. Pagājuši, kad mēs iekļāvām ģēntes pilsētu šai savā ziņojumā, un e, šogad e, tas tika darīts Baltajā grāmatā. Mēs mēģinam identificēt paraugu praksi dalību valstīs un iekļaujam to savā ziņojumā. Nacionālo Romu kontaktpunktu sanāksmēs mēs pat e, aicinām kolēģus izteikties un parunāt par to, kuru praksi būtu vēlams pārnest arī citām valstīm. Uh, Runājot par Eiropas Savienības finansēm, mēs nerunājam par piecām valstīm ar vislielākajām Romu kopienām. Mēs runājam par visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Esam sapratuši, ka daudzas dalību valstis nesaprot, kā tās var piekļūt Eiropas Savienības līdzekļiem savā valstī, lai risinātu problēmas, kas attiecas ne tikai uz Romu integrāciju, bet arī uz citām lietām. Pašlaik Mēs ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai Justice mājaslapā, kur mums ir arī lapa par romiem, eh, katrai dalību valstī tiktu izveidota apakšlapa, kur mēs iekļautu stratēģijas, visus eh, dalību valstu ziņojumus, datus par valsti, visus pieejamo finansējumu un visas atbildīgās iestādes dalību valstī. Tas eh, nozīmē, ka informācija par piekļuvu finansējumam visiem būs pieejama. Un eh, īstenībā ģentes eh, pilsētas pārstāvi, kas ir mūsu nodaļā ļoti labi pazīstama, varēs šādā veidā prezentēt savu projektu. Man ir vēl kāda lieta, ko gribētu jums pavēstīt. Mēs visu laiku saņēmām šādus jautājumus, un es nevēlos šeit nevienu īpaši raksturot, taču uh, Cilvēki vienmēr mums jautā, vai Romi patiešām vēlas integrēties. Mēs neuztveram šo izteikumu par rasistisku piezīmi. Mums ir universitāšu studenti, kas ierodas pie mums, lai kaut ko mācītos par romiem, un, protams, tas ir stereotips, un tas ir ik viena cilvēka uztverē par romiem, jo patiešām mēs neredzam, ka pūliņi dod augļus. Protams, eh, jautājums ir, kāpēc eh, tas viss nedarbojas, varbūt viņi patiešām to negrib. Bet eh, te ir runa par cilvēkiem, kas ir zaudējuši uzticēšanos plašākai sabiedrībai, un viņiem patiešām ir daudz iemeslu mums neusticēties. Nesam parādījuši šiem cilvēkiem uh, to, kāpēc viņiem vajadzētu mums uzticēties. Mēs neesam bijuši spējīgi viņus pārliecināt. Pašlaik mūsu pienākums ir iegūt šo uzticēšanos. Uzticēšanās nav dāvana, mums pie tās ir jāstrādā. Un eh, tieši to mēs arī darām. Piekrītu komentārām par to, ka jābūt proaktīviem un ka ir vajadzīgas izpratas veicināšanas kampaņas. Sorāja noteikti priecāsies par to, ka esam uzsākuši izpratnes veicināšanas kampaņu, kur ir iesaistīti paši Romi un kur mēs eh, cenšamies eh, vērsties pret stereotipiem vietējā līmenī. Mēs pat eh, veicam apmācību pašvaldībās. Tāpat arī man ir jums jāpavēsta, ka pilnībā piekrītu tam, ka ļoti daudzi no pasākumiem, kas ir veikti, nav sasnieguši sagaidītos rezultātus vietējā līmenī. Uh, Tāpēc pašlaik mēs cenšamies palīdzēt dalībvalstu līmenī, lai pārvarētu plaisas starp Briseli un pašvaldībām. Piemēram, tā kā Damiens, kas man ir ļoti labi pazīstams, uzdev šo jautājumu, es varu jums pastāstīt, kuras Romu kopienas esam apmeklējuši pēdējās nedēļās. Esam tikušies arī ar pašvaldībām, un lielākajā daļā no šīm vizītēm uh, bija arī pārstāvi no valdības un Nacionālās Roma kontaktpersonas. Selendari, Glīna, Mehendīģ, Krajova, Simijāna, Kaleraš, Budesti, Frumušan, Soltāno, Oborula, Efensi Livada un arī uh, citas kopienas Kalerašā un eh, pirmdien dosimies uz Kluģu. Tas nozīmē, ka mēs mēģinam panākt eh, to, lai sadarbība ar pašvaldībām būtu reāla un praktiska. Pašlaik runājam arī ar eh, Eiropas Savienības finansējuma administrācijas iestādēm dalībvalstīs. Mēs mēģinām nodrošināt, lai tiktu sniegta tehniskā palīdzība, uh, lai tiktu nodrošināts mācības un atbalsts pašvaldībām par to, kā piekļūt uh, Eiropas Savienības līdzekļiem. Esam uzsākuši arī konkursu procedūru, lai apmācītu 90 NVO, kas varētu uzlabot savu kapacitāti, lai varētu piedalīties šajā procesā. Tika uzdots jautājums arī par to, kā mēs gatavojam atskaites. Jūs uh, esat pieraduši pie sākotnējiem ziņojumiem, kur nacionālās kontaktpersonas izpildīja aptājas anketas. Tagad vairs tā nenotiek. Pašlaik mēs īstenojam ietvaru un šī procedūra ir savādāka. Pašlaik mums ir mazliet vairāk pilnvaru komisijā nekā agrāk. Pirms agrāk mēs nevarējām aicināt dalībvalstis sniegt mums atskaites. Eiropas Savienības ietverā nebija paredzēta šādas dalībvalstu atskaitas komisijai. Komisijai vienkārši bija jāatskaitās parlamentam un padomēji. Tāpēc mums informācijas apkopošana un šāda mehānisma izveida bija ļoti sarežģīta. Taču pēc Nacionālo Romu kontaktpersonu tīkla izveides mums ir tieši dialogs ar koordinatoriem no dalībvalstīm. Un 13. gadā tika pieņemtas rekomendācijas, kas pārēdz atskaišu sistēmu. Līdz ar to šis process ir sācies. Katru reizi, kad mēs uzsākam dalību valsts izvērtēšanas procesu, mēs publiskojam to, par kādām problēmām mēs runāsim, un mēs aicinām pilnīgi visus piedalīties šajā procesā mēs pieņemam tātad pilsoniskās sabiedrības NVO pašvaldību ziņojumus, eh, kāds ārsts Ungārijā, kurš eh, veic vakcināciju apmetnēs, arī iesniedza savu ziņojumu, pamatiesību aģentūra iesniedz savu ziņojumu, mūsu vietējie eksperti, ar kuriem mēs sadarbojamies eh, pie juridiskiem jautājumiem, arī sagatavoja savus ziņojumus. Mēs visu šo ziņojumus apkotojam, mums ir paredzētas divas sanāksmes par katru valsti, tas nozīmē 54 sanāksmes par katru ziņojumu. Mēs izskatām šos dokumentus kopā, mēs eh, nospriežam, pēc kādām metodēm mēs strādāsim. Šeit ir ne tikai čast eh, ģenerāla direktorāts iesaistīts, bet arī veselība, nodarbinātība, mājokļi. Visi kopā apstiprina šos ziņojumus par katru dalībvalsti. Tātad process ir ļoti cauredzams, detalizēts, un eh, īstenībā tas nenozīmē to, ka mēs šeit uh, kaut ko izdomājam par katru dalībvalsti. Mēs respektējam visus eh, tiesiskos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Kopš pagājušā gada mēs varam uzsākt lietas pret dalībvalstīm par naidu kurināšanu. Eh, mums ir vajadzīgais ietvers rasismam un ksenofobijai, un tagad piecus gadus pēc Lisbonas līkuma tas eh, ir stājies spēkā. Tas nozīmē, ka mēs varam uzsākt uh, procesus. Um, ne visos jautājumos te runa par diskrimināciju, bet rasisms var parādīsies. Uh, rasisma direktīvas ietvaros esam uzsākuši šīs pārkāpuma procedūras un nesam šeit uh, īpaši gaidījuši, ja šāda vajadzība ir, mēs to darām un uh, plānojam to darīt arī nākotnē. Par brīvu pārvietošanos un ubagošanu. Ja šīm ģimenēm būtu citi iztikas avoti, tad tās nebūtu atstājušas eh, savas mājas un eh, nebūtu ieradušās šeit Rietumē Eiropā ubagot. Šīm ģimenēm te ir runa par izdzīvošanu. Tāpat arī jums ir jāsaprot, ka komisija var funkcionēt un darboties tikai līgumu ietveros un uh, tikai savas kompetences ietveros. Es nevaru um, pieņemt tiesību aktus pret ubagošanu. To dara dalību valstis, tātad tas nav manā kompetencē. Ja dalību valstīs ir uh, krim, kriminālikumā iekļauts šis nodarījums, tad daudz dalību valstis var rīkoties. Bet uh, neskatoties uz to, ka daudz dalību valstis par to ir domājušas, tas uh, tomēr nav izdarīts. Mēs varam mēģināt palīdzēt integrēties romiem savās valstīs Un, eh, protams, mēs nevaram liekt šīs eh, tiesības doties uz citu dalībvalsti, tā pārvietošanās mm, tie, brīvība, bet viņi to darīs, lai strādātu, lai izglītotos un eh, nedarīs to, lai ubagotu. Šeit ir runa par cilvēciskām būtnēm, un mums visiem ir jāstrādā par to, lai šī vienlīdzīgā attieksme pārvērstos arī vienlīdzīgās vienādās iespējās. Paldies! Liels paldies! Tiešām visai informatīvi un tāpat laikā arī emocionāli. Liels paldies! Un paldies, ka atbildējāt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Kolēģi, šis debats sākumo, sākumā es biju nu, satraucies, jo bija klāt tikai trīs deputāti. Es domāju, kas nesanāks no debatēm, bet beigās tik ļoti daudz deputātu vēlējās izteikties, ka, nu, tas viss kļuva par tādām visai kaismīgām debatēm. Pamanīju arī to, ka Abi Romu izcelsmes deputāti arī ir izteikušies, tas ir ļoti labi, viņi līdzdarbojas mūsu komitejā, bet paldies vēlreiz komisijai. Domāju, ka viss šis jautājums ir nodots labās rokās, pareizās rokās, un, protams, ka mēs vēl pie šiem jautājumiem atgriezīsimies jo deputāti šķiet ļoti labi parādīja, ka viņi seko līdz notikumiem, pasākumiem, un šī komiteja ir labi pazīstama ar to, ka tā detalizēti iesaistās stratēģiju pārbaudē, izstrādē un tā tālāk. Domāju, tas bija labas debats un domāju, ka daudz kam sakosim līdzi arī tālāk. Lielas paldies! Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta līdz ar to. Paldies vēlreiz par debatēm. Un tātad. Kolēģi pārējiem pie 13. darba kārtības punkta - Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs e MCDDA saīsinājumā. Aleksis Goldsdēls ir ieradies pie mums, viņš ir direktora amata kandidāts, ehm, izvirdīts kā kandidāts, direktora amatam, un tagad mums būs viedokļa apmaiņa ar viņu. Priecājamies jūs šeit redzēt, Aleksis Goldsdēlkungs. Jūs esat izvirzītais kandidāts, kā jau es teicu, jūs izvirzīja valdes sēdē 9. līdz 11. septembrim, un lūk, tagad notiks viedokļa apmaiņa. Saskaņā ar 11. pāntu MCDDA pamat dibināšanas regulā pirms iecelšanas attiecīgais kandidāts tiek uzvaicināts, lai nāktu klajā ar paziņojumu Eiropas parlamentu priekšā un lai atbildētu uz jautājumiem, ko vēlas uzdot deputāti. Un tātad vispirms došu vārdu Gosdēlu kungam, pēc tam došu vārdu Libu koordinātoriem, pēc tam jebkuram citam deputātam, kam gribētos uzdot jautājumu. Tātad Gosdēlu kungs, jums vārds. Lūdzu. Liels paldies, cik ilgi vēlaties izteikties. Ap astoņām minūtēm. Labi, lūdzu, paldies priekšādātā. Dāmas un kungi. Pirmām gribu teikt paldies par šo uzaicinājumu, paldies, ka dodat man iespēju likt jums priekšā savu programmu, ko es plānoju īstenot kā jaunais MCDDA direktors. Es turklāt vēlos jums pateikties arī par ļoti spēcīgu interesu, ko esat izrādījuši par mūsu centra darbu, un paldies par to atbalstu, ko turpinat īstenot, piedāvājot atbilstīgu budžetu, ilgspējīgu budžetu mūsu aģentūras darbam. Šonedēļ ir īpaša nedēļa. Lisabonā notiek divas svarīgas konferences par narkotika apkarošanu, un otrā no tām ir lielākā Eiropas konference par eh, dažādu veidu atkarībām. Mēs svinam 20 gadus kopš šī centra izveidas Iesākumā gribu izklāstīt jums tos problēmu jautājumus, ar ko aģentūra šobrīd sastopas. Nu, to ir trīs. Pirmām kārtām šīs narkotika parādības attīstība, otrs ir institucionālā konteksta attīstība un trešais ir organizācijas attīstību, jeb mm, instrumentu attīstību. Pirmā, pirmām kārtām narkotiku kā parādības izvēršanās pēdējo 20 gadu laikā ir tāda, ka, protams, narkotikas kļūst arvien sarežģītāks. Tās ir kļuvušas par ļoti mm, parastu preci organizētā noziedzībā, tīpaši runājam par psihoaktīvajām vielām. Narkotikas uh, gandrīz vienmēr ir diezgan nerad, nepamanāmas drošības dienestos internetam, turklāt arī šeit lielu lomu spēlēm pēdējo 20 gadu laikā. Tas arvien vairāk tiek izmantots, lai piedāvātu, piemēram, padomus par narkotiku audzēšanu, izstrādi, pārdošanu, patēriņu. Un turklāt eh, nevar gan noliegt arī, ka internets palīdz arī atkarību apkarošanā un padomu sniegšanā. Mums līdz ar to nāks sastipties, sastipties ar ļoti svarīgiem izaicinājumiem Eiropā. Lielākās tiesas saistītas ar infekcijas slimībām, kas rodas no narkotika lietošanas, bet gribu jums atgādināt, ka katru dienu 90 cilvēki Eiropā mirst no pārdoz, narkotika pārdozēšanas. Tas ir tā ir otra problēma. Narkotikas ir īpaši, pateicoties internetam, šobrīd ir visur, un tās nav tik redzamas. Galvenokārt tāpēc, eh, to esam konstatējuši, galvenokārt tāpēc, ka dalībvalsts ir mm, daudzskaitlīgi reaģējuši uz mūsu mm, eh, Eh, ārstēšanas padomu piedāvāšanas, un te tāpat arī ir ļoti daudz eh, atsaucības tajā brīdī, kad notiek šāda eh, ārstēšana. Tātad ir, jūs saprotat, ka dalībvalstu centieni cenšoties gūt ar, ar ES atbalstu, iestā, iestāžu atbalsti, atbalstu cenšas rīkoties bet narkotikas tomēr ir mazāk redzams lielākoties daudzās valstīs, daudziem pilsoņiem, līdz ar to tas vairs nešķiet tik prioritatīvi svarīgi. Pievērsīsimies institucionālajiem kontekstam. Gribu uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, turpinās diskusijas par juridisko ietvaru padomas lēmumam par šīm vielām. Un tas ir svarīgi ne tikai MCDDA, bet ES kopumā, jo tur tiek runāts par agrīnas brīdināšanas sistēmu, kas būtu unikāla reģionāla sistēma pasaulē, tā nav ekvivalenta. Eiropas Savienība un MCDDA spēlētu tad eh, vadošo lomu šādas sistēmas izveidošanā un attīstīšanā arī tālāk pasaulē. Otra komponenta savukārt arī ir ļoti svarīga, respektīvi riska izvērtējums Tālāk, protams, attīstās arī situācija Eiropas Savienībā. Tik izdarīts liels spiediens uz Eiropas Savienību rīkoties daudz labāk un palīdzēt saviem pilsoņiem vairāk. Tajā pašā laikā mums visiem tiek teikts gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, ka mums ir jādara vairāk ar mazāk līdzakļiem. Trešais izaicinājums MCDDA ir organizatoriskais izaicinājums. Šobrīd ir zinām riski ilgtspējībai aģentūras darbā Un ļaujiet man jums likt priekšā faktus. Laikā no 14. līdz 2018. gadam MCDDA būs zaudējis 10% no saviem darbiniekiem. Ir bijis arī būtisks budžeta samazinājums. Tāpat laikā arvien vairāk saņemam pieprasījums pēc informācijas. Mums ir jārīkojas, mums ir daudz vairāk jāiegūda šajā da jautājumā darbs, un tāpēc ir jāpaplašina arī kompetences. Tātad šis modelis kopumā ir visai efektīvs un darboties spējīgs Esam saņēmuši ļoti daudz ārēju novērtējumu, kas apliecina to, ka šis modelis e, gan jāsaka, šobrīd tiek apdraudēts un tas ir jāpielāgo. Tāpēc es ierosināju vadošajai valdējiem CDDA pirms nedēļas e, līdz decembrim nākamajā gadā likt priekšā ilgtermiņa stratēģiju ietvaros 20, apāršņu 2020 ietvaros ar trim galvenajiem elementiem. Pirmkārt, klienti, pakalpojumi un resursi Runājot par klientiem, ierosinu valdēji fokusu mainīt aģentūras darbā un pievērst to trim klientu grupām, kas tad būtu vienlīdz svarīgas. Pirmkārt, mēs iestādes, nacionālajā politiku izstrādātāji un profesionāļi narkotika apkarošanas jomā. Uh, ierosina to darīt tādējādi, ka progresīvi virzāmies no inform uz informāciju centrētas aģentūras uz pakalpojumu sniedzošu aģentūru, un es negribu mainīt kopējo aģentūras mandātu, nē, vienkārši vajadzība pēc informācijas ir mainījusies pēdējo 20 gadu laikā, un tas nozīmē, ka es gribētu, lai šie dienesti daudz proaktīvāki attiecībā uz klientiem. Es tāpat arī vēlētos piedāvāt strateģisko analīzi tīpašais iestādēm un eh, lēmumu pieņēmējiem, un, protams, ka galvenokārt ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt līdzsvaru starp piedāvājumu un pieprasījumu, un tas viss, eh, protams, pamatotos uz konkrētiem pierādījumiem, tas ir pašas organizatoriskās struktūras pamatos. Un ņemot vērā ārējo dimensiju, kas pastāvēs darbībā, ir ārkārt to, to nepieciešams atcerēties arī narkotika apkarošanā. Trešais strateģijas elements - resursi ir joma, kur Eiropas parlamentam, arī paši jūsu komiteja ar lielu lomu spēlējumu, gribu te jums teikt paldies. Jūs vienmēr esat pauduši atbalstu MCDDA, piedāvājot arī budžeta palielinājumu, piemēram, nākamajam gadam, salīdzinoši ar padomu. Es zinu, ka pašreizējais direktors Gatskungs apsolīja, ka šis būs pēd, šī būs pēdējā reize, kad mēs pieminēsim šo jautājumu jūs komitejas priekšā. Uh, bet, nu, diemžēl baidos, ka šis jautājums būs aktuāls atkal un atkal. Man nāksies atkāpties no viņa um, solījuma. Turpināšu, protams, gan darbu sadarb sadarbību, ciešā sadarbībā ar viņu resursu nozīmē arī optimizēšanu. Un es, protams, turpināšu Getskunga centienus šai jomā, bet, nu, ir, nu, varam darīt, nu, tikai tik daudz. Tāpat arī vēlamies palielināt sinerģiju ar citām mēs enerģijām, e, aģentūrām, bet īpaši Eiropolu un arī starptautiskajiem partneriem. Turpināšu pievērst īpašu uzmanību sadarbībai ar retoks tīklu dalību valstīs. Tāpat arī gribu izteikt jums lūgumu un lūgt atbalstu no parlamenta deputātiem, lai pārliecinātos, ka pieejamie līdzekļi nacionāla līmenī arī turklāt tiek noturēti ilgspējīgā līmenī. Ir tādas valstis, kur situācija ir visai grūta. Es zinu, ka uh, Mēs visi, protams, piedzīvojam laikus, kad budžets tiek samazināts, tiek samazināta valstu budžeta un tā tālāk ir daudz visādas citas, pri, citu prioritāšu, bet šis tiem nespēja darboties, ja dalība valstis neturpinās dot savu ieguldījumu un neattīstīs šo sistēmu tālāk. Visbeidzot nu, kas tad ir tas galvenais un ka, kāpēc eh, šeit parlamentam jāiesaistās? Nu, pastāv trīs pamatposmi darbības lokā. Pašreiz jau esam īstenojam sadarbību ar Lība komitejām un citām komitejām, bet pirmais tālākais posms būs tas, kas ierosina februārī, eh, gatavojoties ilgtiem strateģijas izstrādē, jūs saukt konsultāciju procesu ar trim klientu grupām, tātad mēs atgriezīsimies pie jums, konsultēsimies ar jums par tām tēmām, par problēmu jautājumiem, arī dzen par formātu, pakalpojumiem, ko jūs vēlētos turpmāk saņemt no mums. Es gribu te tikai uzsvērt, ka pēdējo divu gadu laikā aģentūra ir tikus uzaicināta un devusi ieguldījumi daudz vairāk gadījumos nekā tas bijis pēdējos desmit gados iepriekš. It īpaši sadarbībā ar jūsu komitējiem vēlreiz paldies par to, par to, ka esat uzaicinājuši mūs un konsultējušies ar mums. 2017. gadā turklāt esmu plānojis uzsākt prospektīvas analīzes veikšanas procesu, jo domāju, ka aģentūrai jāraugās nākotnē un tai jācenšas iedomāties, nevis tā projicēt, bet varbūt nu, nonākt pie tādām pārmaiņām par to, kā narkotiku šī scēna kopumā izskatīsies nākotnē. Mēs turpināsim darīt arī visu iespējamo, lai nodrošinātu pēc iespējas labāk atskaitīšanās spēju un pārvaldības spēju tāpat laikā nodrošinot aģentūras neutralitāti un objektīvismu. Strateģiskā vīzija, vīzija ir šāda, un es vēlos strādāt pie tās, vēlos eh, spēcināt MCDDA lomu, nu tā, lai mēs varam dot ieguldījumu, nodrošinot daudz drošāku Eiropu piedzīvotājiem priekšādātāju dāmas un kungi. Esmu pārliecināts, ka MCDDA var piedāvāt daudz vairāk pievienotās vērtības, ja tas spēs labāk saprast uh, galveno interesēto pušu intereses un vajadzības. Attiecības starp Eiropas parlamentu un centru it īpaši izmanto, izņemot vērā, cik privileģis ir šī attiecības ar Lība komiteju, ir ļoti labs piemērs tam, kā var piedāvāt pie, pievienoto vērtību. Jūs varat rēķināties ar mums. Mēs darīsim visu, kas mūsu spēkā, lai sadarbības pēcinātu un lai pārliecinātos, ka mūsu sniegtie pakalpojumi pilnīgi noteikti piedāvā jums iespēju daudz labāk veikt savu darbu. Paldies vēlreiz par mēs uzklausīšanu. Paldies! Lās, nu, paldies! Kā jūs redzat, jūsu prezentāciju deputāti ir novērtējuši ļoti augstu. Tālāk došu vārdu pirmam kādam tautas partijas pārstāvim Mikēlam Bonīkungam. Viņš turklāt ir referents, kas strādā pie ziņojuma par psihoaktīvajām vielām lūdzu. Lielas paldies! Ārkārtīgi priecājos, ka mums ir šī iespēja uzdot jums jautājumus. Godātais Gosdelkungs. MCDDA ir ļoti svarīga Eiropas Savienības aģentūra. Tās loma narkotiku problēmas uzraudzībā un ziņošanā par to, tāpat eh, izpēta attiecībā uz pieprasījumu un piedāvājumu. Zinātniskā ekspertīze ir pie, pierādījusi pati sevi kā ļoti vērtīgu daudzreiz kopš centra dibināšanas. Man turklāt ir bijis liela iespēja, lieliski iespēja arī sadarboties ar organizācijas pašreizējo direktoru Wolfgangu Gecu, jo es, protams, esmu referents, kas strādā pie ziņojuma par regulu par jaunajām psihoaktīvajām vielām, un šī sadarbība līdz šim ir, jāsaka, bijis ļoti veiksmīga Un es patiešām ceru, ka līdzīgā veidā mums izdosies sadarboties arī ar jums, ko tātad jaunais direktori. Liels paldies par šo prezentāciju un liels paldies arī par informāciju, ko sniedzāt attiecībā uz jums un jūsu darbinieku gatavojamo ilgtermiņu stratēģiju līdz 2025. gadam. Jūs domājat, ka tā ir vajadzīga Eiropas līmenī un, protams, ārkārtīgi svarīgi tas arī dalību valstīm nacionālā līmenī. Svarīgi zināt, ka šī stratēģija pas, tiks izstrādāta un notiks sadarbības starp aģentūru un dalību valstīm, tā pieņemsies apmēros, nesot pozitīvus, tādus reālus darba augļus, un mums izdosies krietni vairāk cīnīties pret narkotikām un atkarību no tām. Tas paldies par sniegto informāciju. Man ir divi jautājumi kā referents vēlos tos uzdot, strādāju pie jaunā, pie ziņojuma par jaunajām psihoaktīvajām vietām, vielām. Es saprotu, mēs visi saprotam, ka, protams, ir ārkārtīgi svarīgs šis temats. Un vai jūs varētu varbūt sniegt mums kaut kādu informāciju par to, kādas ir jaunākās tendences šai jomā? Polijā šovasar bija burtiski tā, tāds, tāds milzīgs pieaugums šo vielu izmantošanā ļoti daudz nāves gadījumu, nav daudz um, cilvēku nokļuvuši arī slimnīcā. Kādi jūs novērām attiecībā šo jauno tendenci? Un otrs jautājums savukārt saistīts ar ANO aģentūru un viņu da tās darbu. Kāds jūsuprāt ir nepieciešamais pielāgojums globālajā politikā narkotika apkarošanā, lai mēs varētu gūt panākumus, un kādai vajadzētu būt šīs gaidāmās konferences um, rekomendācijai, rezultātiem, kā, mē, kā jūs gatavosiet nostāju pozīciju un kā domājat piedalīties diskusijā, kāda tad ir jūsu ieteikuma šai kontekstā. Paldies! Lies paldies, Bonīkungs! Tālāk sociāls un demokrāta grupas vārdā Birgit Sipel, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Narkotiku temats eh, mūs pavada visu laiku. Un, protams, šis temats ir ļoti nopietns, bet mēs varētu tā mazliet viegli pieejot teikt, ka uh, nekāda narkotika trūkuma nav. Mums ir uh, legālās narkotikas, cigaretes un alkohols. Mums ir arī strīdīga izpratne par to, kas īsti ir vieglās un smagās uh, narkotikas, piemēram, heroīns, tāpat arī pēdējos gados sintētiskās narkotikas ir pieņemšās apmēros, un, protams, sekas ir ļoti smagas, daudz savādākas nekā konservatīvajām narkotikām. Tāpat arī medikamentu ļaunprātīga izmantošana un arī at, ar, atkarība no azartspēlēm. Tas, ko teica Bonīkungs, kurās no šīm jomām uh, tuvākajos gados eh, mums vajadzētu visvairāk piestrādāt, kas tad īsti būs prioritātes. Es eh, pat šeit nerunāšu par eh, ļoti būtisku jautājumu, proti par uh, kriminālajām aktivitātēm, kas arī šeit ir iesaistītas un par ko arī mums vajadzētu uztraukties, jo uh, šeit noziedznieki pelna ļoti daudz naudas. Tāpat arī mums ir jādomā par cēloņiem, <clears throat> kas tad uh, ir par iemeslu, kāpēc rodas šīs narkotika atkarības un uh, kā tiek ietekmēta cilvēku psihe, kā panākt, lai uh, cilvēki vairs uh, nemēģinātu pamēģināt narkotikas, vai arī, ja ir tās pamēģinājuši, tad mm, tās nelietotu vairāk. Tāpat arī ir jādomā par mm, fiziskajiem izaicinājumiem, kā nodrošināt, lai atbrīvošanās no atkarības notiktu pēc iespējas vienkāršāk. Uh, ir skaidrs, ka atbrīvoties no atkarības ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka te ir runa par to, ka narkomānus neuzskata par slimniekiem, bet gan par vājiem sabiedrības locekļiem, un tieši tāpēc ir ārkārtīgi sarežģīti atgriezties sabiedrībā. Te ir ļoti daudz izaicinājumu un jautājumu. Īsumā kādi jūsuprāt ir mm, svarīgākie jautājumi, kādas būs jūsu aģentūras prioritātes eh, nākamajos eh, vienā vai divos gados, un ar kurām aģentūrām jūs gribētu visvairāk sadarboties? Lielas paldies! Divi deputāti vēl vēlas uzdot jautājumus. Pirmkārt, Tomas Čedovski. Děkuji, Klode, za slovo. Klod, liels paldies! Saka Ždehovskī kungs. Goldā kungs, paldies arī jums, ka ieradāties mūsu komitejā, un paldies, ka savu paziņojumu sākumā teicāt, ka vēlaties turpināt Wolfgang Gets iesākto darbu. Viņš, protams, bija tāda ļoti iespaidīga personība un faktiski gandrīz tāda simboliska personība, ja runājam par cīņu pret narkotikām. Tātad, ja jūs turpināsiet iet viņa pēdās, tad pilnīgi noteikti jūs varētu kļūt par nu, līdzīgu veidu simbolu turpmākajos gados. Esmu ļoti daudz par jums lasījis, nu, iepazinos ar informāciju par jums pirms jūs ieradāties šeit. Esmu ieradies sagatavots, tā lai zinu, par ko ir runa. Un jāsaka, Jums ir ļoti laba reputācija. Bet tagad ļaujiet man uzdot pavisam konkrēts jautājums. Mihals Bonī jau minēja, ka pastāv jaunas tendences narkotika jomā. Es nesen biju Maltā, tas bija vasarā, un mani pārsteidz tas, cik ārkārtīgi daudz ir pie manis vienkārši uz ielas nāca klāt un piedāvāja kaut kādas jauna veida narkotikas, kaut kādas, nu, lūk, tādas izklaides iespējas, narkotikas kā izklaides iespējas. Un es atklāt sakot, biju brīnīts, ka šī tendence nav mazinājusies. Esmu strādājis teoloģijas fakultātē, savulaik strādāju arī uz ielas šai kontekstā ar cilvēkiem un tā tālāk, un 2000, laikā no 2002 līdz 2003 gadam pamanīju, ka kopumā šīs narkotika patēriņš kā tendence mazinājās, un mm, patēriņš samazinājās kopumā, bet jāsaka, tagad, tā viņš šķiet, ka pavisam nesen atkal viss ir pavirzies pavisam citādās, eh, ievirzies citās sliedēs, un narkotika patēriņš jauniešu vidū būtiski pieaug, tīpaši jauniešu vidū. Un tāpēc es domāju, ka šai stratēģijai vajadzētu attiekties uz turpmākajiem 15 gadiem līdz pat 2030. gadam, tā lai dalība valsts zina, kādā virzienā strādāt jo situācija, jāsaka, protams, ir būtiski mainīsies pēdējo pāris gadu laikā. Ja pirms pieciem gadiem mēs runājām par to, ka lūk, notiek atsevišķu sintētisku narkotiku kontrabanda no Čehijas uz Vāciju, tad tagad šīs jaunās sintētiskās narkotikas mm, tātad vairs nav uz tās iepriekšējās bāzes, bet tās ir kaut kādas pilnīgi jaun, jaunas vielas, kas ar vien tiek attīstītas. Tas vairs nav uz amfetamīnu bāzes, un mums ir attiecīgi jāpiemēro arī tiesību akti, lai aizliegtu šādas jaunas vielas, jo tās, jāsaka, šobrīd pat nav aizliegtas. Tās šobrīd ir kā tādas neregulētas vielas. Un otra lieta, par ko gribēju jums vaicāt, Nu, vismaz tie, kas sako līdz šai situācijai, un jūs jau to arī pieminējat, tas, ka ir uh, narkotiku pārdošana arī ir uh, jautājums, kas ir ļoti attīstījies. Narkotikas vairs ne tik daudz tiek pārdots uz ielas, kā tās tiek pārdots internetā. Mans 11-gadīgais dēls nesen ar mani pļāpāja un pieminēja to, ka bērnu skolām pat runā par to, kur tad viņi varētu, varētu dabūt, piemēram, marihuānu, hašišu. Un tad nu, es gribu jums jautāt, lūko, vai jūs atbalstāt eh, kā šis, jeb marihuānas legalizēšanu, tādu narkotiku legalizēšanu, kas izstrādāts pamatoties uz šīm vielām, tātad uz marihuānu. Un tad gribu vēl baicāt arī lūko. Ko jūs domājat par situācija attiecībās, attiecībās narkotiku pārdošanu internetā, ja mēs sastopamies ar situāciju, ka tieši internetā tiek pārdot ar vien lielāku apjomu. Un pēdējais, ko gribēju jums vaicāt. Ir Lūkas, vai jums ir kāds plāns modernizēt aģentūru? kā jūs vēlaties um, likt priekšā šos argumentus sabiedrībai, kad es apciemoju aģentūru Portugālē, tad mēs runājam par to, ka varbūt jums vajadzētu aktīvāk darboties sociālajos tīklos, varbūt kļūt redzamākiem plašsaziņas līdzakļos, jo informācijas joprojām nav pietiekami. Es atvainojums kaut, ka runāju tik ilgi, bet jū, tu jau zini, cik man šis jautājums ir svarīgs man jāsaka, es nevienmēr esmu izmantojis iespēju izteikties līdz šim, un jāsaka, arī par migrāciju izteicos visai lakoniski, bet, nu, lūk, tas bija man sakāms. Lielas paldies! Ja, nē, ir tādi deputāti, kas runā ilgāk, kas nerunā tik ilgi. Un es, protams, arī atzīmēju, ka šoreiz vienkārši, acīm redzot, tas bija temats, kas jums ļoti interesēja. Paldies! Tālāk Karlos Koeliju un pēc tam pieteiksies arī Anna Gomeša, bet gribētu lūgt izteikties tomēr lakoniski. Karls, jums pirmajam vārds. Thank you, Chair. I don't want to ask. Paldies, priekšstādātāji. Nevēlos uzdot jautājumus, taču vēlos sveikt mūsu viesi un novēlēt viņiem labas sekmes. Es zināju jūsu priekšteci eh, un jūs saņemat aģentūru, kam ir ļoti laba reputācija. Es esmu gandrīz par to, ko teicāt savā paziņojumā. Protams, ņemot vērā jūsu pieredzi, jūsu dzīves gājumu, skaidrs, ka jūs zināt, par ko runājat. Esmu gandrīz, kam pieminējāt arī problēmu ar pārdozēšanu. Tātad tā ir vēl viena veselības problēma, kas mums jārisina Eiropā. Es augstu vērtēju to, ka jūs runājat par eh, afimetamīnu izplatību, jūs runājat par internetu un sintētiskiem narkotikām, kas galvenokārt izplatās ar internetu starpniecību jauniešu vidū. Jūs neslēpāt problēmu. Problēma ir budžets. Iepriekšējā Lībe komiteja, iepriekšējā sasaukumā ļoti atbalstīja jūsu aģentūru arī nākoš, arī šajā sasaukumā jūs varat rēķināties mūsu atbalstu. Es saprotu, ka jums ir pārāk maz personāla un arī finansējuma. Es saprotu, ka Eiropas Savienības un Eiropas komisijas politika globāli par aģentūrām ir tāda, kā tā ir, taču dažkārt runājot par mazākām aģentūrām. Ja piemērosim noteikumus, um, tā vienkārši turoties pie likuma burta, ievērojot šos procentus, tad mēs nodarīsim lielu kaitējumu tik labām aģentūram kā jūsē. Es esmu strādājis arī ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī Portugāls, Portugālē un vēl jums veiksmi un vēlos jums sniegt atbalstu, cik vien tas iespējams. Liels paldies! Paldies, saka Murājuškungs, Anna Gomeša lūdzu. Arī es esmu no no nu, Portugāles. Mans jautājums ir tāds. Te es nerunāju par observatorijas līdzekļiem, bet par dalībvalstu finansēm. Vai ar to pietiek, lai apkarotu narkotiku importu, vai tā ir runa par tradicionālām narkotikām vai par jaunajām sintētiskajām narkotikām? tādā valstī kā Portugāla. Tur atrodas jūsu mītne, vai jūs eh, secināt, ka centieni vainagojas panākumiem, vai pieejami resursi ir pietiekami, vai arī ir gluži otrādi, un jūs redzat, ka ir tāds kā redzes, kad dalībvalsts runā par ārēju robežu stiprināšanu un Eh, rīkojas nepieņēmami pret cilvēkiem, kam nepieciešama aizsardzība, vai tāpat tik aktīva ir darbība, kad eh, aizsargājam mūsu ārējās robežas pret narkotiku importu. Paldies! Paldies, Anna! Interesanti jautājumi un atbalsta paldošu komentāru. Eh, varbūt jūs varētu atbildēt 5-6 minūšu laikā, ja vien iespējams. Paldies! Thank you. Paldies, priekšstādātāji! Es atbildēšu uz katru jautājumu pēc kārtas, taču jāatbild ļoti ātri. Atbild Bonija kungām. Vispirms liels paldies. Sniegšu divas īsas atbildes. Runājot par jaunajām tendencēm. Kā jūs zināt, pagājuši gads eh, parādījās simtu viena jauna viela, tātad divas jaunas vielas nedēļā, tātad šī tendence vēl turpinās, un Pagājušas nedēļa Eiropas narkotika un narko, narkotikas uzraudzības centram tika lūgts izvērtēt jauno vielu risku. Tātad 12 nedēļu laikā mēs to sniegsim. Jauna, nākošais jautājums ir par un kas. CDDA kompetence nav sagatavot politiku, bet atbalstīt politikas īstenošanu. Jā. Ja Mm, es un mans kolēģis, mani kolēģi varētu paust vēlmi, tad būtu labi, ja Eiropas Savienība runātu vienā balsī, un es zinu, ka komisija ļoti aktīvi kopā ar prezidentūrām rīkojas, lai panāktu šo mērķi. Es domāju, vēl viens, vēl viens vēlmi, ko varētu paust, ir tā, lai politikas nākotnē visos e, pasaules reģionos balstītos uz pirādiem un e, MCD DA var sniegt savu atbilst ar Kopola projektu Latviņamerikā vai kādā centrālā Āzijā, sniedzot savu zināšanu. Un vēl viena lieta, kas būtu ļoti svarīga. Ja Eiropas Savienība grib runāt vienbalsīgi, tad mums būtu labāk jāveicina Eiropas Savienības pieejami Tas ir tāds kā atskaits punkts daudziem reģioniem valstī, e, pasaulē. Tāpēc e, mūsu paraugs būtu vairāk jāreklamē. Tad e, Sipel kundze uzdeva jautājums. Runājot par nākotni, es nevaru iepriekš paredzēt, kāda nākotne būs. Daļēji arī tāpēc piedāvēju, piedāvāju sagatavot riska izvērtējumu Horizon līdz 2020. 30. gadam, tā es piekrītu Ždehovska kungam. Tad, protams, ir arī jāizplat labākā prakse narkotika apkarošanā. Mēs esam izveidojuši portālu, taču nedomāju, ka ar to vien pietiek, lai atvieglot apkarošanu. Esam sākuši sadarbības projektu ar Rietumbalkānu valstīm, sniedzot apmācības, kā vislabāk izmantot šo labākās prakses apmaiņas portālu un runājot par šīm mācībām un darbībām, atbildes Sipelkundzei, vēlos jums minēt, ka mēs pat labam sadarbojamies, šis jautājums bija, ar ko mēs sadarboties. Mēs sadarbojamies ar citiem ģenerāla direktorātiem, aģentūrām, starptautiskām organizācijām. Taču pirms vēlos uzsvērt institīvu, kurai ķerāmies krāt, klāt, un ko es arī virzīju priekš kopā ar padomi izvērtēt uh, juridiskos šēršļus, uh, aizstāja, inst, aizstāja programmas īstenošanai, jo acīm redzot, dažās valstīs vēl ir šāda apstākļa šāda programma īstenošanai. Adoršu Tehovska kungam runāja par jauniem tendencēm. Es jums piekrītu. Um, aina ir diezgan sarežģīta, un viens no sarežģītiem elementiem ir tas, ka, ja jūs, piemēram, gribat secināt, kāda ir situācija ar jaunajām psihotropajām vielām. Mēs vakar 20 gadu uzraudzības konferences atklāšanā to teicām. Standarta rādītāji būtībā neataino situācijas izmaiņas, jauninājums. Mēs vēl ar vienu strādājam pie dažiem tematiem, tas arī atainojas konferencē. Tāpēc mēs pievēršam savu uzmanību darbam saskaņā ar jaunajām parādībām pār par 45 nacionālajām uh, observatorijām piedalīsies novembrī vienas dienas konferencē, lai secinātu, vai uh, dzimumu jautājums šajās tendencijas arī kaut kā tainojas. Un dažās valstīs problēma ir tā, ka cilvēkiem, kas tuvojas pensionēšanās vecumam, ir uh, nopietnas veselības problēmas, tad tas arī jāskat. Tad bija jautājums par internetu un aģentūras modernizēšanu. Runājot par aģentūras modernizēšanu, mēs šo darbu jau esam sākuši, es to varu tikai atbalstīt, taču katrā ziņā mēs nesākam jaunas preventīvas kampaņas, nu, tādas varētu sākt, tad, ja mainīsies mūsu mandāts, bet runājot par Eiropolu kolēģiem, tur ir jauna nodaļa, kas nodarbojas ar internetu Viens komentārs, tā gan nebija kritika. Komentārs, ko daudz teica. Jūs zināt, ka reiz, divreiz gadā mēs izveidojam interneta pārbaudes akciju, un cilvēki saka, vai jūs eh, secināt, ka ir 1250 jaunas eh, tīmekļa vietas, kas pārdota internets, eh, internetā narkotikas, bet tā, tā nav, tās nav mūsu pilnvars slēgt šīs uh, tīmekļa vietnes. To dara Eiropola. Liels paldies komitejas priekšsēdētājiem un citiem komitejas deputātiem. Gomeša kundzei var sacīt, mēs neizvērtējam dalībvalsts politikas, taču Portugālei ir tā laime, ka tā pats sev veiksmīgi izvērtē. Tā ir viena no valstīm, kas īstenoja nacionālās stratēģijas visaptvarošu izvērtējumu, un rezultāti ir visnotaļ pozitīvi. Un vēl es varu sacīt, Es apzinos, ka šai komitērē ir bijusi nozīmīga loma tajā, ka pēdējo 20 gadu laikā ir panākta veiksmīgāka sadarbība, tiesībai sargājošo iestāžu sadarbība. Un arī jaunās dalībvalstis ir aktīvas un panāk veiksmīgs rezultāts, un mēs arī labi sadarbojamies ar tām. Paldies priekšstādātāji. Paldies, Kostēva kungs. Es domāju, ka šīs, ka e, es varu runāt visu deputātu vārdā, ka jūs uzstāšanās bija ļoti visaptverošana. Lielas paldies. Pēc 1. jūlija Lība koordinātoru sanāksmes lēmumu mēs e, uzrakstīsim savu ziņojumu par e, atlasītā kandidāta status. Pāriem pie 14. punkta virzību uz digitālā vienotā tirgus aktu komisijas uzstāšanās un viedokļu apmaiņa. Tas ir ļoti svarīgs temats saskaņā ar 54. pāntu Libe komitejai ir piešķirta uh, izteikšanās iespēja. Un Bonikungs ir referents Lībe komitejas vārdā, viņš tad drīz šeit nāks tribīnē. Lūkšu Bonikungu pastāstīt par savu viedokli par šo jautājumu, es saprotu, un tad referenti varēs izteikties. Ēnu referenti, es saprotu, ka šis digitālais vienoga, vienotais tirgus ir ļoti visaptverošs jautājums, ļoti svarīgs, tur arī runa par patērētāju jautājumiem, bet mūsu rīcībā nav milzīgi daudz laika. Patiesībā ir tikai 20 minūtes pirms balsošanas, daudz kas nav tāds lūkšu būt disciplinētiem šajās diskusijās. No institūcijiem arī ir Eiropas komisijas pārstāvis Pauls Nemits. Paldies, ka piedalīsieties diskusijā. Tātad došu vārdu vispirms Bonikungam, viņš pastāstīs par mūsu viedokli par šo uh, lietu, tad būs vārds ēnu referentiem, tad komisija varēs pakomentēt šo lietu. Kolēģi, lūkšu izteikties kodolīgi. Uh, šim jautājumam atvēlētais laiks neataino tā lielo svarīgu, tas, protams, svarīgumu, tas, protams, ir mūsu prioritāte, bet, nu, lūdzu. Bonīkungs, lūdzu. Kā komiteja mēs esam atbildīgi par šādiem jautājumiem, kas ir iekļauti stratēģijā - datu aizsardzība un pamatiesības, kiberdrošība, krimināltiesības, attiecībā aizsardzība, terorisms, bērnu pornogrāfija. Es eh, šajā atzinumā gribētu likt uzsvaru uz eh, šādiem jautājumiem, un es eh, domāju, ka ir ļoti būtiski, lai Lība komiteja nodotu skaidru signālu par to, ka risinājumi, kas ir atrasti digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ir jāsaskaņo ar datu aizsardzības stratēģiju. No otras puses mums ir arī jāsaprot, ka mums ir vajadzīgs līdzsvars. Līdzsvars starp daba aizsardzību, datu aizsardzību kā pamatiesību un arī iespējām uzņēmēja darbībai. Protams, ir jāievēro datu aizsardzības noteikumu, jo īpaši attiecībā uz personas datu aizsardzību. Domāju, skatoties uz šo stratēģiju, ka ir vairākas galvenās jomas Pirmkārtām par to, kā nodrošināt drošību internetā. Tagad es uzdodu jautājumus, bet es domāju, ka mūsu atzinumā mums būs arī ieteikumi un arī viedokļi. Kādus pasākumus izmantot, kā nodrošināt līdzsvaru starp drošību un uh, kibernoziedzības apkarošanu un pretiesiska satura aizliekšanu internetā, un kā nodrošināt tajā pašā laikā vārda brīvību un informācijas brīvību. Otrā joma attiecas uz ekonomiku, kas balstās uz datiem. Te ir runa par jautājumiem, kas ir būtiski, lai nodrošinātu šo līdzsvaru. Mēs saprotam, ka mēs pašlaik jau uzsākam lietu internetu, tāpat arī e-veselības risinājumi un tā tālāk. Mums vajadzētu saprast, kam īsti pieder dati un kā rīkoties attiecībā uz datiem, jo īpaši personas datiem. Mēs nedrīkstam strādāt pretrunā ekonomikai, kas balstās uz datiem. Un, protams, mums ir jādomā par uh, tiesībām, bet jāatbalsta šāda veida ekonomika. Libe un ITRA komitejās mums bija diskusijas par uh, ISA 2 bija ārkārtīgi būtiski nodrošināt, lai Lībe komitejas viedoklis eh, šeit tiktu ņemts vērā. Domāju, ka runājot par izaicinājumiem, ar ko saskars uzņēmumi un ekonomikas attīstība kopumā, mums eh, tuvākajos gados vajadzēs rast jaunus risinājumus attiecībā uz privāto datu aizsardzību vai nu tā tiek paredzēta visiem, neskatoties ne uz ko, vai arī tā tiek atlasīta un tiek izmantotas dažādas um, īpaši pielāgotas iespējas. Mēs esam strādājuši arī pie starp savienojumības projekta. Ceturtā daļa saistās ar reformām valsts administrācijā un uh, sabiedriskajos dienestos, kā nodrošināt e-valdību un e-demokrātiju. No vienas puses mēs tātad pieskaramies datu aizsardzībai un personu datiem, un no otras puses ir jānodriešina cilvēkiem pilnīgi jaunas iespējas piedalīties demokrātijā, būt daļai no lēmumu pieņemšanas procesiem, kas tādējādi kļūtu daudz caurdzamāki. Pēdējais punkts attiecas uz mūsu sadarbību ar trešajām valstīm. Esmu domājis par šiem aspektiem, esmu tos analizējis. Es domāju, ka pēc nedēļas es varētu prezentēt eh, dokumenta projektu. Tas ir agrāk nekā ir paredzēts termiņā, un es varētu norganizēt arī ēnu referentu tikšanos. Esmu gatavs sadarboties, jo es domāju, ka tikai šādā sadarbības garā mēs varēsim sagatavot patiešām labu atzinumu. Uh, kurā būtu atpogļoti mūsu viedokļi par digitālā vienotā tirgus stratēģijas ziņojumu. Jūs jau zināsiet, kāda ir darba kārtība. Atzinumā projekts pēc mūsu kopējā darba ir jāprezentē 19. oktobrī. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir noteikts 26. oktobrī, un balsojumam būtu jānotiek decembra sākumā, 1. decembrī. Jūs iespējams arī zināsiet, ka kopējais e, ziņojums par digitālā vienotā tirgus stratēģiju pašlaik ir iesniegts atzinumiem. Karjā, Kaja Kalas e, un Imko komitejas e, deputāti mums ir iesnieguši šo ziņojumu. Visiem tas ir pieejams, un tas būs arī ļoti nozīmīgs atsauces dokuments mūsu diskusijās. Paldies, Bonīkungs. Tātad šis ir pirmais uzmetums. Visiem tas ir pieejams. Nē, visiem tas nav pieejams. Man tas ir pieejams. Man ir bijis tas gods to izlasīt. Un jūs eh, tikko izklāstījāt arī visas termiņus. Gribētu jautāt ānu referentiem, vai viņiem ir kas sakāms. Pirmais Marijo. Oh, sorry, I'm Sylvia Von. Es atvainojos. Silvija Vona pirmā un pēc tam Mario jūs. Es atvainojos patiešām. Paldies, Klauda. Man ir jāatvainojas mūsu ānu referenta vārdā. Viņš nevarēja ierasties un viņš lūdza uh, mani prezentēt viņa atzinumu. Tieši tāpēc es lūdzu vārdu. Pavalkunga vārdā es gribētu apstiprināt, ka mūsu grupa vēlas sadarboties ar Bonīkungu un pārējiem ēnu referentiem pie šī ļoti svarīga atzinuma. Mēs apsveicam Eiropas komisijas centienus izveidot veiksmīgu digitālo vienoto tirku Eiropā DSM Mēs uzskatām, ka šiem tirgum ir potenciāls pārveidot Eiropu daudz novatoriskākā, ietekmīgākā, labāk savienotā sabiedrībā. Valsts aprūpe, pārvaldība, visā šajās jomās novatoriskums ir nepieciešams. Īsnībā eh, digitālā joma ir eh, svarīga pilnīgi visās pārējās jomās. Mums ir jādomā arī par pamatiesību un pamatvērtību aizsardzību Eiropā. Uh, Eh, pilsoņu mm, tiesību un personas datu aizsardzība mūsu grupā ir ļoti būtiska. Paziņojumā par digitālā vienotā tirgus stratēģiju Eiropā komisija atzīmē, ka datu ekonomika, kas balstās uz um, jaunajām tehnoloģijām, uz uh, lielapmēr datiem, uz analogajām tehnoloģijām, uh, mākoņdatošanu un lietu internetu, būs uh, centrāla, lai nodrošinātu Eiropā izaugsmu un konkurētspēju tuvākajos gados. Mēs atbalstām Eiropas eh, brīvās datu plūsmas iniciatīvu, taču mēs gribētu uzsvērt, ka datu aizsardzība un drošība ir ļoti būtiskas, lai aizsargātu informāciju. Tāda informācija, kas ir plūsmā un kas tiek uzglabāta. Uh, Jauni digitāli pakalpojumi būtu jāveido tā, lai datu aizsardzība ir paredzēta jau sākuma posmā. Šādā veidā mēs nodrošināsim uzticēšanos um, pilsoņu vidū un mēs ļausim arī tālāk attīstīties šīm tehnoloģijām. Attiecībā uz datu aizsardzību uzskatām, ka vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai vienlīdzības un nediskriminācijas principi tiktu aizsargāti. Mēs atbalstām proaktīvu pieju un mēs saprotam, ka ir jābūt gataviem vērsties pret diskrimināciju, ko varētu uh, radīt lielapmēr datu analītiskās tehnoloģijas. Mums vajadzētu arī vērsties pret pretiesisku saturu internetā, un šeit ir vajadzīga cieša sadarbība starp valdībām un tiešsaistes starpniekiem. Pavalkungs arī piekrīt tam, ka uh, tiešsaistes platformu operatoriem un starpniekiem ir jāspēlē nozīmīga loma, taču šīs eh, iestādes bieži vien nav uh, vislabākajās pozīcijās, lai noteiktu, kāds saturs ir jāatstāj internetā un kāds ir jābloķē vai vispār no tā jāizņem. Uh, mums vajadzētu izstrādāt skaidras pamatnostādnes, lai saprastu, kāds saturs ir uzskatāms par nelegālu saskaņā ar likumiem un kāda rīcība, kāda, kāda darbība ir jāveic platformu operatoriem un starpniekiem. Mēs priecājamies arī, ka tiks gatavota vērtējumi par platformu jomu un jo īpaši par dalīšanās ekonomiku un tiešsaistes operatoriem. Pēdējais digitālo pakalpojumu izmantošanas veicināšanai ir nepieciešams, lai iedzīvotāji uzticētos šiem pakalpojumiem. Kiber nosiecnieku ar vien uh, izsmalcinātākā tehnika grauj uzticēšanos un uh, uh, tādā veidā pieaug šāda veida noziegumi. Mums ir jāpanāk īstais līdzsvars starp drošības pasākumiem, uh, un pilsoņu brīvību un tiesību aizsardzību, vienlaicīgi nodrošinot tātad privātās e, dzīves un datu aizsardzību. Es saprotu no sekretariāta, ka neviena cita grupa nav izrādījusi vēlmi izteikties. Tad e, tagad došu vārdu Marijo, kurš vēlējās runāt. Paldies! Tikko iedot no datu aizsardzības ānu referents sanāksmes. Mēs veselu rītu pavadījām sarunās. Domāju, ka Bonī kunga priekšlikums organizēt kopējo ēnu referentu sanāksmi par datu aizsardzību un digitālo vienoto tirgu būtu tad, tad ļoti laba ideja. Domāju, ka mēs tagad pietuvojamies galīgiem posmam jau septembra beigās, pirms ir pabeigts darbs pie regulas. Sarunās par regulu šeit parādās dažādi jautājumi. Te mēs sākam spriest par leģitīmiem mērķiem, par kontrolieru interesēm un tā tālāk. Šie aspekti ir ārkārtīgi komplicēti. Cilvēki, kas nodarbojas tikai ar uzņēmējdarbību un tehnoloģijām, varbūt pat īsti neapzinās, cik šie jautājumi ir tehniski un sarežģīti. Tāpēc šāda kopēja sanāksme būtu jāorganizē pēc iespējas ātrāk. Paldies. Eh, Tagad no komisijas eh, pols. Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām es vēlētos apsveikt eh, jūs komiteju par to, ka jūs pieskarties šiem jautājumiem, un mēs Bonīkungam nodrošināsim visu nepieciešamo palīdzību arī ānreferentiem. referentiem. Referentē teiktais ir ļoti laba horizontāla analīze par jautājumiem, kas būtu jārisina. Jautājums par uh, digitālās ekonomikas attīstību no vienas puses un no otras puses pilsoņu tiesību un brīvību aizsardzību ir uh, skatīts dažādās vietās, piemēram, uh, Baltānāmas ziņojums par privātumu digitālajā ekonomikā. Te tiek runāts par tādu kā papildu mm, produktu par diskrimināciju datu aizsardzībā. Tātad te ir runa par ASV, par Balto namu. Bet eh, Eiropā viens no svarīgākajiem eh, informācijas avotiem ir Francijas eh, valsts aprāta ziņojums par digitālo ekonomiku. Uh, Mēs labprāt sadarbosimies ar referentu. Mēs redzam, ka parādās tādas kā pretrunas un spriedzes starp uh, šiem diviem jautājumiem, starp uh, digitālo ekonomiku un uh, privātiesību aizsardzību. Īsnībā šo spriedzi pat varētu nosaukt par sinerģiju, un šī sinerģija uh, Eh, slēpjas zem vārda uzticēšanās. Mēs vēlamies, lai cilvēki uzticētos mūsu tīkliem, lai viņi ticētu, ka mākonis ir drošs. Viņiem ir jātic, ka personas dati tiek labi aizsargāti. Šī uzticēšanās ir ļoti svarīgs elements digitālās ekonomikas izaugsmē. Tieši šādā pašā veidā uzticēšanās ir vajadzīga arī biržā, lai spilgtu cilvēki pirktu akcijas. Lūk, uh, Uz šādu koncepciju arī komisija balstījās, gatavojot eh, priekšlikumu regulai. Mūsu mērķis ir pātrināt izaugsmi, un eh, pašreizējā direktīvā par datu aizsardzību, kā arī pašā regulā pirmajā pantā, jūs varat atrast mm, principu par personas datu brīvu plūsmu. Gribu norādīt, ka šeit ir eh, runa par tādu kā papildinājumu. Uh, digitālā vienotā tirgus brīvai datu plūsmai. Šeit ir tad runa par tādiem datiem, kas nav personas dati, un tas ir ļoti nozīmīgs eh, ienākuma avots tie rūpniecības dati, ekonomiskie dati, kuriem ir jādod iespēja brīvi pārvietoties. Tas pats attiecas arī uz datu pārnesamību. Uh, eh, ir viena veida datu pārnesamība, kas attiecas uz um, fiziskām personām, un te ir runa par personas datu aizsardzību, un otrs jautājums attiecas uz uzņēmumiem, kas izmanto, piemēram, mākoņu datu pakāpojumus, kā pāriet uz citu pakāpojumu piegādātāju, kā nodrošināt šo uh, konkurenci digitālajā tirgu starp mākoņu datu pakāpojumu operatoriem. Šeit regula un digitālā vienotās tirgus iniciatīva iet roku rokā. Domāju, ka tā ir vispārējā filozofija. Mēs ļoti labprāt sadarbosimies ar jums strādājot pie šī ziņojuma. Paldies, Paul! Atvienojos, došu vēl vārdu Bonīkungam, vai jums ir kas sakāms noslēgumā? Jā, liels paldies par visiem ieteikumiem. Domāju, ka ir ļoti būtiski saprast, ka mēs strādājam pie divām darbībām. Tātad pirmkārtām mūsu darbs pie vispārējās datu aizsardzības regulas. Mums ir jāsaprot, kādas šeit ir sasaiknes. Un tāpat arī mēs strādājām pie digitālā vienotā tirgus stratēģijas, kur parādās visi mērķi, kas ir ļoti būtiski Eiropas ekonomikas ilgspējīgai attīstībai. Domāju, ka mēs radīsim labus risinājumus mēs varētu sākt ar ānu referentu sanāksmi. Mēs varētu strādāt tātad ātri, bet eh, ļoti kvalitatīvi. Paldies, Tonikungs! Ir atlikušas eh, tagad 5 minūtes līdz eh, pūkstens 5, kad ir paredzēta balsošana. Varbūt pagaidīsim dažas minūtes, jo varbūt vēl ieradīsies kāds deputāts, lai nobalsotu. Ja nevienam nav iebildumu, varbūt pārtrauksim sanāksmi uz pāris minūtēm. Lūdzu, neaiziet nekur pārāk tālu. Balsošana ir paredzēta pulkstens piecos. Colleagues, please take your seats and... Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Colleagues, again, this is all electronic. Tātad, kolēģi, viss norisināsies elektroniski, tāpēc gribu pārliecināties, ka jūs esat paņēmuši līdzi balsošanas kartītes. Ja jums to nav, nu tad no, dodiet man ziņu un ieņemiet vietas. Viss ir salīdzinoši vienkārši seši, diezgan vienkārši balsojumi, bet visi tie notika elektroniski. Nu, nevar pilnīgi atturēties. Gribu sveikt Kasparu Albrecht, kurš arī ieradies šeit. Viņš šķiet ir visjaunākais, kas pie, pievienojies mums uz balsošanu. Es nezinu, vai jūs pat zinat, par ko es runāju baby present. Un nu, šeit ir atnest zīdainītis Albrecht, mazais Albrechtiņš. I don't know what the rules are, but. Es nezinu, kāda gan ir noteikumi, bet es esmu gatavs piekāpties un grozītos, lai viņš arī varētu balsot. Jā, viņš ir laipni gaidīts, mīļi sveic mūsu vidu, un tad kolēģi sāksim balsot. Pirmais. Referents Mihāls Bonī padomas īstenošanas lēmumu projekts, ja nepagaidīsim, kamēr apsēšu savai tā arī vicepriekšsādātāju. Un tātad sākam balsot. Grozījumi nav iesniegti nekādi, tātad balsojam par īstenošanas lēmumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk nākamais balsojums. Es taču teicu, ka tas būs pavisam vienkārši. Dievs, Demēra kungs, vai viss kārtībā? Priekšsēdētājs. Man ir problēmas ar balsošanas kartīti. Es nezinu, vai nav tā, ka es, varbūt es ielicu tur kredītkarti, es nezinu. Nē, pareizā kartīte, bet tā nedarbojas. Nu, ja tā ir jūsu kredītkarta, nu tad es nezinu, vai tiešām. Nē, nē, nedarbojas. Nē, nē, mana balsošanas kartīte tā tomēr ir, bet nedarbojas, vai es varētu tad, tad gadījumā vienkārši pacelt roku, ja jau kartīte nedarbojas. Jā, labi. Bueno, vamos a intentarlo y si no, a mano alzada. Gracias. Nu, ja strādās, tad strādās, ja ne, tad parādīšu jums, ko es domāju par to, pacelšu roku. Nu, vienkārši padodiet ziņu, kā jūs balsojat. Kolēģi, vai ir vēl kāds, kam ir eh, problēmas ar balsošanas kartīti? Mēs vienkārši pieskaitīsim tad jūsu balsu klāt beigās. Nu labi, tad otrs balsojums. Īstenošanas lēmums ar referentu Terēzi Himenesa Beserel Bārio. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Pārliecinoši. Apsveicam referenti. Nu un tālāk, tāds pats īstenošanas lēmums, tāpat referente. Šis par nākamajām vielām sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Apsveicam. Nu un tad atgriežamies vēlreiz pie Mihaila Bonika referenta. 18. darbkārtības punkts sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lieliski. Un pēdējais balsojums. Tas ir jautājums komisijai padomājas, ko jāatbild mutiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, tas ir pieņemts. Ļoti labi. Nākamais jautājums, uz kuru jāatbild mutiski. Arī es esmu par četru referents. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies, kolēģi! Līdz ar to elektroniskā balsošana ir noslēgusies. Colleagues, we're going to make... Godātie kolēģi, atsāksim darbu, pāriesim pie 21. darba kārtības punkta. Ja negrasaties piedalīties debatēs, tad lūdzu dodaties no zāles prom ātri. Pāriesim pie 21. darba kārtības punkta - daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju. Tas pats, ko attiks atceries kopā ar 22. un 23. punktu, kur ir runa par līdzīgu uh, daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu vienā gadījumā ar Beļģiju, otrā ar Poliju. Tie ir ziņojumu, eh, ziņojumi un tātad grozījuma iesniegšanas termiņš, tā tālāk. Padoms prezidentūra lika klikšā 15. septembrī Liba komitejā šos um, priekšlikumus. Monika Benova ir referente, viņa liks priekšā ziņojumu projektu. Monika, lūdzu, jums vārds. Es tikai gribētu vispirms lūgt kolēģis ievērot klusumu. Kolēģi! esam atsākuši darbu pie um, mūsu darbu kārtības, un ja jūs stāvat kājās un kaut ko čalojat vēl, nu lūdzu, nedariet tā. Apsēdieties, ieklausieties, Monika, jums vārds. Lielas paldies, Klauda. Godētie kolēģi. Vēlos jums likt priekšā ziņām par visiem trim eh, priekšlikumiem kopā, jo tie visi saistīti ar daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu. Tas attiec uz trim valstīm - Zviedriju, Bēļģiju un Poliju. Principā tas ir tā tāds um, nu, ievads, iesākums, tas sasaistās ar Zviedrijas priekšlikumu. Šo mm, šī datu apmaiņu, mē, apmaiņas mērķis ir spēcināt sadarbības starp robežu sargiem un tiesību sargājošām iestādēm, tātad, lūk, apmainoties ar daktiloskopijas datiem automatizētā, automatizētā kārtā. Komisija pagājušajā nedēļā lika eh, šo priekšlikumu mums priekšā, tas ir jāsaka visai vienkārši tiesību akts. Likumdošanas rezolūcijas formā, kā jau priekšsādātājs Morais minēja, ir arī noteikti zināms grozījuma iesniegšanas termiņš, tas ir 29. septembris. Pēc tam komitejā balsojums būs par šiem trim priekšlikumiem 12. un 13. oktobrī. Un domājams, ka par šiem trim priekšlikumiem balsojums 26. oktobrī notiks jau plenāra sēdē. Ja jums ir kādi jautājumi, varu uz tiem atbildēt. Paldies priekšsādātāji. Lielas paldies, Monika. Lūkšu kolēģis eh, izteikt komentārus, ja tādi jums būtu. Mēs visi sastopamies ar grūtību un cenšoties šo vārdu izrunāt. Vai ir kādi komentāri? Nē, šķiet, ka nē, tad ļaujiet man pieminēt vēl attiecībos Monikas Benovas ziņojumu grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. septembris, balsojums Lība komitejā 12. vai 13. oktobrī un balsojums plenāru sēdē, kā Monika teica, 27. oktobrī. Vai vēlamies, lai arī komisija kaut ko saka šajā kontekstā? Nē? Nē. Jā, viss kārtībā. Ja vēl kas sakāms tomēr? Nē? Ļoti labi, šķiet, ka viss kārtībā. Paldies, Monika. Paldies par šo prezentāciju. Tātad pārējiem tālāk uzreiz pie nākamā jautājuma, numur 24. Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski un uz kur komisija 2005. gada 27. februārī uzdeva Natālija Grīsbeka un Cecilija Vikstrēma par nepavadītiem nepilngadīgiem Eiropas Savienībā. Viedokļu apmaiņa saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu 130. pāntu 4. punktu. Vai man pirmām kārtām jums paskaidrot, ka saskaņā ar šo te pantu 130. pantu mums tagad ir iespēja apmainīties ar viedokļiem par trim mutiskajiem jautājumiem, uz kuriem nav saņemta rakstiska atbilde. Un, kolēģi, jūs jau zinat, kāda tad ir šī procedūra, tā tieksies arī uz nākamajiem diviem jautājumiem. Pirmo jautājumu iesniedza Natālija Grīsbeka un Cecilija Vikstrēma. sorry. Es atvainojos, godētie kolēģi. Mani nu pat informēja, ka Grīsbeks kundze gan ir klāta, bet nav klāta attiecīgais komisijas pārstāvs vēl ieradies. To nezināju, es atvainojos ļoti. Līdz ar to, varbūt, ja jums nav iebildumi, mēs varētu pāriet pie 26. darba kārtības punktu un atgriezīsimies pie 24. Natālija tikko būs klāt komisijas pārstāvis. Lai viņi tad runā par to jautājumu. Ja, labi, piekrītat? Labi. Mēs taču esam visai elastīgi, vai ne tā? Nu, tā tad atgriezīsimies pie šī jautājuma tikko, tikko ieradīsies attiecīgais komisijas pārstāvis. Jūs man informēsiet par to, vai ne? Ļoti labi. Nu, tad 26. darba kārtības punkts. Tas ir arī, zin, jautājums, uz kuru bija jāatbild rakstiski ko uzdeva 28. aprīlī, un tur runa par valsts mēroga apspriešanos par migrāciju un terorismu Ungārijā. Jautājumu uzdeva Sofija Intvelda, Luis Mišels un Žomarija Kavada. Saskaņā ar šo pašu minēto Eiropas parlamenta reglamentu 130. pantu. Viņi minēties trīs personas iesniedz jautājumu par migrāciju un terorismu Ungārijā, un komisija šo jautājumu nav atbildījusi. Viņai bija termiņš sešas nedēļas, un tāpēc um, šo jautājumu esam iekļāvuši darba kārtībā. Vispirms došu vārdu jautājumu uzdevējiem un pēc tam komisijai. Šķiet, ka Sofija Infelda pati ir klāt, vai ne tā? Sofija, nu tad jums pirmajai visu trīs kolēģu vārdā vārds. Lūdzu. Jāpaldies priekšsādātāji. Nu, visai ironiskā kārtā diezgan veiksmīgi ir tas, ka Eiropas komisija nevarēja atbildēt uz um, jautājumu laikā, jo tas ļāva mums šo jautājumu apspriest, apspriest publiski, un šī jautājuma temats šķiet ir kļuvis vēl steidzamāks un aktuālāks, jo te runājam par nacionālo konsultēšanos par imigrāciju un terorismu Ungārijā. Un šķiet, ka laika ejot mēs arvien vairāk esam sākuši uztraukties par bēgļu jautājumu un Ungāriju šai kontekstā. Tāpēc es domāju, tas ir visai aktuāls jautājums. Pirmām kārtām es gribētu zināt lūko. Komisija beigu beigās atbildēja rakstiski uz jautājumu, bet tas bija ar lielu kavēšanos, nokavējot termiņu, un savā atbildē komisija saka, un te citēju, tā turpinās sakot līdzi situācijai un uh, Ja tiks spērti konkrēti soļi, tā nevilcināsies pieņemt mērus, ja, ta, ja tas tā būtu vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka tiek ievērots Eiropas kopienu tiesību aktī par saistībā ar patvērumu un migrāciju vai pamatiesību hartu vai lai aizsargātu Eiropas Savienības pamattiesības. Un es nu gribētu zināt, kāda veida secinājumus tad komisija ir izdarījusi, ņemot vērā. Es pieņemu. Uzmanīgi sak, tā ir sakos līdz uzmanīgi situācija. Un otram kārtām tā vietā, lai iejauktos komisārs Timermans, tātad vicepriekšādātājs, kas atbildīgs par pamatiesībām, rakstīja savā blogā, jeb emuāros, un te nu es arī varu citēt viņa vārdus no šī te emuāru kopuma, jeb bloga. Viņš raksta, lūk, mirklīt, mirklīt, tūlīt atradīšu. sabiedriska konsultēšanās. Viņš saka, pirmam kārtam, lūk, protams, Ungārijas varas iestādēm ir tiesības apspriesties ar iedzīvotājiem par migrācijas lietām, bet valsts apspriešanās, kas ir, pam, kuras pamatā ir nepa, neobjektīva informācija, aizspriedumaina informācija, nevar tikt uzskatīt par godīgu un objektīvu pamatu politiku izstrādāšanai. Un tālāk viņš, nu, saka burtiski, ka imigrācijas eh, sasratīšanu, terorismu, migrantu atspoguļošanu kā tādu cilvēku mm, klātbūtne, kas apdraud vietēju dzīvu izteksu, pilnīgi noteikti var barot tālāk aizspriedumus. Viņš ka tas, viņš saka, tā tas notiks, tas radīs negatīvā tieksmi pret minoritātēm un veicinās konfrontēšanos ar dažādām sabiedrības grupām. Tas pilnīgi noteikti ir maldinoši migrantus atspoguļot kā slogu ekonomikai. Kad es lasu šos viņa emuārs, tad komisārs jau ir izdarījis secinājumus, vai ne tā? Tad kāpēc komisija nav rīkojusies līdz šim? Un ja komisārs saka, un tas atgriežos pie šī vienas konkrētā citāta, Tas veicinās konfrontācijas starp dažādām sabiedrības grupām. Vai tad tas nav tieši tas, ko mēs piedzīvojam Ungārijā šobrīd? Un tāpēc mums jautājums komisijai ir šāds. Kā, kas jūs traucē, kas jūs kavē rīkoties, ja šādi secinājumi ir tie, pie kā nonākusi komisija un komisārs? Kāpēc komisija neko nedara? Un ja komisija savukārt kaut ko dara slepeni, mums neredzot, tad vai tad nav pēdējais laiks pienācis komisijai informēt Eiropas pilsoņus, un tostarp arī Ungārijas pilsoņus par savu rīcību, tāpat arī pilsoņus citās valstīs, par to, ko tā dara lietas labā. To es gribu zināt. Kādus secinājumus komisija ir izdarījusi pēc eh, info, situācijas novērošanas un kāpēc komisija nav iejaukusies, ņemot vērā, ko blog savos emuāros raksta komisārs. Paldies! Paldies, Sofija! Saskaņā šo procedūru tālāk mēs dodam vārdu komisijas pārstāvim un pēc tam uzklausīsim citus deputātus, kas vēlētos izteikties par šo lietu. Komisijas pārstāvis šajā gadījumā ir Julians Muzlijai. Jūs atklāt, jā, vai jūs varat tagad atbildēt uz komentāriem, ko nu pat izteica Sofija Intvelde? Paldies. Liels paldies, priekšādātāji un godātie deputāti. Pirmam kārtām gribu ārkārtīgi atvainoties komisijas vārdā par kavēšanos ar atbildu uz jūsu jautājumu. Ja nemaldos, tad rakstiskā atbilde tika iesniegta 23. jūlijā, lai sniegtu visaptverošu atbildi, un ļaujiet man tagad citēt šo atbildi, kas tika oficiāli sniegta. Un tātad, sākumā teikts, ka, kā jau teica viceprezidents Timermans, Eiropas parlamenta plenāra sēdē 19. maijā 2005. gadā, lai arī komisija uzskata, ka valsts apspriešanās var būt būtisks instruments politikas izstrādāšanā, tāda valsts valstiska aptiešana, kuras pamatā ir neobjektīva un maldinošs jautājums, nevar tikt uzskatīts par objektīvu pamatu atbilstīgu politiku tālākai izstrādēji migrācijas eh, ielikšana terorismu rāvī, rāmī sakot, ka imigranti apdraud vietējo dzīvotāju aiztiku ir vienkārši nepatēsa un nepareizi. Tas novadīs pie pārpratumiem un pie aizspriedumiem. Komisija uzmanīgi sekos līdzi situācijai un, ja tiks spērti konkrēti soļi, tad nešaub, nevilcināsies rīkoties, ja tas tā būtu vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka tiek piemērota ēstiesība akti, it īpaši tie, kas attiec uz migrāciju un patvērumu vai uz pamatiesību hārtu tas ievērošanu, vai lai aizsargātu pamatvērtības Eiropas Savienībā. Nu, lūk, tādu atbildi sniedzām 23. jūlijā. Nu, tagad, ja ļausiet, labprāt pieminētu pāris pēdējos notikumus kas, pie, ko piedzīvojam visam nu pat. Ungārija tagad ir pieņēmusi, un tas notika septembrī, attiecīgi 4. un 20. septembrī virkni steidzamības tiesību aktu, uh, Komisārs Avramopolis bija Ungārijā pagājušā ceturtdien, lai apspriestu ar Ungārijas varas iestrādēm šos tiesību aktus un lūdza viņus informēt mūs jau tajā brīdī, kad likumprojekts tiek izstrādāt. Komisija savukārt atgadina, ka visu veidu mēri, ko īsteno ES dalībvalsts, lai pārvaldītu savas robežas ir pilnībā jāsaskaņo ar ēst tiesību aktiem, to starp attiecībā uz tiem, kas regulē pamattiesības. Kā uzsver Junkers savā paziņojumā par ēst situāciju, pirmām kārtām tas ir humanismu jautājums un cilvēka pašcieņas jautājums. Komisija īsteno atbilstīgu novērtējumu attiecībā uz jauno likumdošanas ietvaru Ungāriju. It īpaši komisija šobrīd pēta to, vai pieņem, Ungārijas parlamenta pieņemtie grozījumi atbilst pamatiesību hartai un ES patvēruma un robežu regulējošiem tiesību aktiem. Šajā izvērtējumā skatām arī jaunos kriminālu nosacījumus attiecībā uz robežu šķēršošanu, tāpat arī jā, tos, kas regulē uzturēšanos tranzītu zonās, bērntiesības un tam līdzīgi. Ungārija līdz šim nav vēl informējusi, paziņojusi komisijai par visiem likumdošanas grozījumiem, kas pieņemti šomēnes un kas saistīti ar migrāciju. Es turklāt arī gribu minēt, ka Eiropas komisija tāpat ir saņēmusi vēstuli no Eiropas parlamenta deputātiem par šo jautājumu, to saņēmām 10. septembrī un atbildēsim uz to savlaicīgi. Es ceru, ka esmu atbildējis uz jautājumu un paldies! To... Pirms atgriežos pie Sofija Infeldē, vai vēl kāds deputāts vēlas pavisam īsti izteikties? Birgīt Sipelūdzu. Pavisam īsi nedēļa. Es domāju, daudz no mums ir noguruši ne tikai tāpēc, ka ir runa par Ungāriju, bet tāpēc, ka mēs redzam, ka dažās citās valstīs ir tāda politiskie spēlētāji, kas vispirms. Tādi politiski spēlētāji ne tikai Ungārijā, uh, kur ir attiecīgs valsts vadītājs, bet arī citās valstīs, kas vēl mēģina liet eļu ugunī un padara visu vēl nedrošāku. Ja pastāv šāda negatīva atmosfēra, tad ir grūti pateikt, ka mēs pārstāvēsim tikai pilsoņu intereses. Tā tas vienkārši nedarbojas. Ir e, patiešām žēl un kauns, ka mēs visu laiku to akceptējam, vienkārši pārbaudām un izskatām dokumentus. Galu galā šī aptauja runāja pret uh, līgumu garu, un ja es te domāju par šo jauno likumu un par to, kas eh, notiek uz Ungārijas robežām, es kā Eiropas Savienības pilsoni nevaru saprast, ka mēs pārbaudām tekstus, ka mēs skatāmies pielikumos kaut kādos likumos. Ja es redzu, ka uz uh, robežas stāv uh, robežsargi, kas ar gumijas lodēm šauj uz bēgļiem. Tas nav Eiropas Savienības garā, un šeit nav runa par kaut kādu teorētisku tekstu pārbaudīšanu. Mums ir vajadzīgs skaidrs pieteikums, un es uh, gribētu atgādināt, ko jūs teicāt kādā citā sakarā. Man ir radies tāds iespējas, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, ir jānodrošina lielākas kompetences uh, eh, komisējām parlamentam, nevis padomēji un tās dalībvalstīm and uh, Kinga Gall is in. Kinga Gall arī vēl pasiekas lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Nu, patiesībā es nevēlējos izteikties šajās debatēs, jo es neuzskatu, ka jebkādā veidā tā ir godīga pieeja skatījums uz to, kas notiek. Bet, nu, vēlos atbildēt uz apsūdzībām, kuras nu pat dzirdējām. Pirmkārt, viens miljons cilvēku plus 57 tūkstoši eh, internets lietotājs, eh, cik viņi nevēlas atbildēt uz eh, šīm anketām. Viņi uzskatīja, ka ir negodīgi šādu anketu vispār aizpildīt. Un šiem cilvēkiem bija iespēja neatbildēt, ja viens miljons un 57 tūkstoši būtu gribējuši izteikties par to, tad tas jāņem vērā. Un vēl viena lieta, ko es domāju, mums visiem šeit, šai komitejā ir jāsaprot. Ungārija ir izbūvējusi žogu, lai mēģinātu aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Es nedomāju, ka šī, šāds šoks ir labākais risinājums, taču neviens līdz šai baltai dienai nav spējis atbildēt, kurš ir labākais risinājums. Par to nav nekādu šaubu. Jūs visi eh, redzēsiet pavisam skaidru šo situāciju, ka iemesls ir aizsargāt mūsu ārējās robežas. Ungārija kā Schengens valsts rīkojas tā, ka tā aizsargāja ārēju robežu, kā tas paredz Eiropas Savienības līgumus. Turklāt Ungārija ir pienākums reģistrēt migrantus un patvērumu meklētājs. Un šeit sāks problēma ar šo sistēmu, kur mēs šeit Eiropas parlamentā izveidējām. Jo pat labam ir bēgļi, migranti, nu, sauciet viņš kā valties. Ir tāds, tāds cilvēks, kas vienkārši nevēlas reģistrēties Ungārijā, un viņi dara visu, kas vien ir viņu spēkos, lai izvairītos no varas iestādēm, līdz savai nonākšanai, piemēram, Vācijā. Viņi dara visu, kas viņu spēkos, lai nesadarbotos ar Ungārijas policiju. Tātad tad, kad tika izveidot žoks, kāda veida imigrants vai migrants vai bēgļus, eh, kuri ir tie jūs skatījumā, kas nevēlas izmantot eh, norādīto eh, vietu žogā, bet vēlas kaut kur manīties cauri žogam un nevēlas uh, sadarboties varas iestādē. Viņš, viņi tieši pat manās cauri izraisot problēmas policijai viņpušogam. Ja viņi saskars ar policiju, tas nozīmē, ka viņi neatļautā vietā gribēja tikt cauri žogam. Tas ir tā ir lieta, par kuru atklāt jāsaka. Un tad, ja viņiem e, neļauj iet cauri šim žogam šitā, tad viņi met e, ar akmeņiem un ar visko citu policistiem. Nekur medijos nerāda tos policistus, kas nonākuši slimnīcā, tāpēc ka viņiem, uz viņiem meta ar akmeņiem. Kāda veida tad ir šie cilvēki, kas pilnīgi bez kādas sadarbības ar policistiem grib tikt cauri? šim žogam. Un vēl viena lieta, kas man liekas interesants bērnu aizsardzību, aizsardzības kontekstā, man liekas savādi, ka šie cilvēki, šie bērni vienmēr ir pirmajās rindās, pilnīgi neaizsargot, un ja bērni nevar tikt cauri žogam, ja, ja, ja šiem migrantiem neizdodas eh, tikt viņu pa žogam, tad viņi vienkārši met bērnus pār žogam. Šīs ir lietas, par kurām nekad neviens nerunā, bet to ir vērts pieminēt, un tā ir otra medaļas puse, un ir jāskata abas medaļas puse. Un es domāju, tas, ko Ungārija mēģina panākt, ir ievērēt visus šos Eiropas Savienības noteikumus, par kuriem lēmums tika pieņemts arī šeit. Ja noteikumi nedarbojas, tad vienkārši noteikumi ir jāmaina. Nevis jāvaino tie, kas mēģina turēties pie šiem noteikumiem. Un te es vispār nerunāju par tām valstīm, kas vispār neko nedara šo noteikumu sakarā. Tāpēc šie migranti beig beigās nonāk uz Ungārijas robežas. Paldies! Okay, colleagues, um, we've... Abi kolēģi, priekšstādātājs, ir vairāki mutiskie jautājumi, jautājums, kuram jāatbild mutiski. Tāpēc vēl ir divi kolēģi, kas vēlas izteikties. Džurekums, Halaufu kungs, uzklausīsim viņus, un tad Sofija Infeldi. Uh, ah, pareizi uzstāties par šo jautājumu, kur jāatbild mutiski saskaņā ar procedūru. Tad ir vēl citi jautājums, kuriem jāatbild mutiski lūdzu. Paturiet to prātā. Tā tad vairāk neviens nevar pieteikties šajā diskusijā. Jure Kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Vispirms sabiedrības domā ir jātiek uzklausītēji mūsu valstīs. Cilvēkiem jāspēj piedalīties demokrātiskās debatēs par migrāciju, viņiem jāpiedalās demokrātiskā procesā. Ja mēs šādu iespēju liedzam, tad te ir runa par runas brīvību un par demokrātijas principu. Mums jāizrāda solidaritāte ar Ungāriju, mums jāpalīdz Ungārijai. Protams, arī šeit ir runas brīvība, katrs var teikt, kā vēlas Nu, taču mums ir tiesības to izvērtēt. Un otrkārt, mūsu valstu pilsoņiem ir jābūt tiesībām uz aizsargātām robežām. Vēlos pateikties Gālas kundzei par visu šo informāciju, kuru viņa mums ir sniegusi. Katrs, kurš sniedz kādu informāciju par to, kas notiek šajās valstīs, bagāti šīs debatas, un uh, mums ir jāzina, kas notiek Eiropā. Es zinu, ka ir tāds, mm, ka ir uzbrukumi policistiem un robežsargiem, kas tikai īsteno savu darbu, un tas ir jāatceras, tas ir demokrātijas princips, šie cilvēki īsteno savu darbu demokrātijas kontekstā. Tas ir viens no mūsu svarīgākajiem principiem Eiropas Savienībā. Tas ir viens no deklarētajiem principiem, un tie, kas mm, ir tad jautājums, kurš tad apšauba šos principus? Mēs saskaramies ar vienu no lielākajām krīzēm mūsu vēsturē. Iespējams, tā ir visnopietnākā krīze Eiropas Savienības vēsturē. Eiropas Savienības mūsdienu vēsturē. Mums ir jāizrāda solidaritāte, jārisina šī problēma, taču pirmkārt mums jāspēj citam citā ieklausīties. Mēs nedrīkstam izdarīt spiedienu uz atsevišķām dalību valstīm. Šāda rīcība var būt kontraproduktīva. Un Ungārija šādi rīkojas Eiropas Savienības interesēs. Paldies, Hahlu kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšstādātāji. Kalas kundze visnotaļ jau pateicu to, kas man bija sakāms, un tomēr vēl daži komentāri no mans puses. Ungārija ir robežu valsts, un mūsu kopīgie noteikumi pieprasa aizsargāt mūsu kopējo ārēju robežu no neregulāras imigrācijas. Cik man saprotams, robeža nav slēgta. Ungārija mēģina piespiest imigrantus uh, iesniegt savu pieteikumu Ungārijā. Kā Ungāriem ir jādara saskaņa mūsu kopīgiem noteikumiem? Manā skatījumā tāpēc vien, ka nevienu cits neinteresē mūsu kopīgie noteikumi, visi citi tos ignorē, tad mēs sagaidām, ka Ungārija rīkosies tāpat, un manā skatījumā tas nav godīgi. Paldies. Liels paldies, ka izteicāties, kodolēgi. Tā tad, lai rezumētu šo jautājumu, atgriežamies pie Sofijas Infeldes. Paldies, priekšstādātē. Vispirms, ne bez intereses e, secinu, ka debata šķiet runā par robežām un šogiem, bet patiesībā te ir, e, mums bija jārunā par Ungārijas valdības sāktos apspriešanos ar sabiedrību, bet nu pie tā vēl atgriezīšos. Vispirms atbildēšu uz kolēģi sacīto. Pirmkārt. Jā, galas skundz, jums ir pilnīgi taisnība. Daudz kļūdu ir pieļauts gan no Eiropas parlamenta, no komisijas, no dalībās puses, un man šķiet neviens nenolieks to, ka visa tā lieta ir pilnīgs haus. Pilnīgs un absolūts haus. Te nav runa par rādīšanu uz kādu ar pirkstu, jo kaut arī mēs esam hausa situācija, ir vairāk variantu, kā var sniegt atbildi, un es personīgi, un te es domāju, runāju arī savas grupas vārdā, esmu ārkārtīgi uztraukusies par šo sniegto atbildi īpaši no Ungārijas valdības puses. Nu, es nerunāju tikai par Ungārijas valdību vienu. Jūs nelasāt uh, Nīderlandes plašsaziņas līdzekļus, taču tur arī tiek kritizēta Nīderlandes valdība un citas valdības, taču beig beigās tas, kam ir nozīme, ka mums ir starptautiski pienākumi, Eiropas eh, pienākumi un mums ir arī morāli standarti Eiropas senībā, un viens no šiem standartiem ir tāds, ka mēs sniedzam patvērumu bēgļiem, taču ne tikai tad, kad viņi ir jauki cilvēki. Nav pienākuma bēgļiem būt svētajiem, pat tad, ja viņi ir neglīti, nejauki, egoistiski, nepatīkami izskata, viņi vienalga ir bēgļi un vienalga spēkā ir mūsu starptautiskie pienākumi. Atgriežoties pie šī jautājuma, patiesībā komisija nav atbildējusi uz manu jautājumu vispār. Nemaz nav atbildējusi. Jo arī jūs sakāt runāt par steidzamības pasākumiem, ārkārtas pasākumiem, kuriem pievērsās Ungārijas valdība, taču par to jautājums nebija. Būtībā es varu secināt to, ka Komisija izvairās no šī jautājuma kārtējo reizi apzināti. Tātad es sakau, sagaidu rakstisku atbildi no Eiropas komisijas un patiesībā es domāju, ka Lībe komiteja varētu uzaicināt komisāru Timermans pašu šeit paskaidrot, par ko ir tur runa. Jo tā ir politisks jautājums. Tātad atgriežos pie mūsu uzdotā jautājuma un pie komisijas sniegtais atbildes. Komisijas sacīja, ka tā cieši novēros situāciju. Mans jautājums jums bija tāds, kāds ir jūsu secinājums pamatojoties uz šo novērošanu? Atbildes neesmu saņēmusi. Jūs runājat par pasākumiem, kas īstenot septembrī. Es jautāju jūs par apspriešanos, kas notika šī gada sākumā. Kāds ir komisijas secinājums? Tad, ja es vēlreiz lasīšu komis, komisāru emuāru, tad tur sacīt, sabiedriska apspriešanās, pamatoties uz maldinošiem jautājumiem un neobjektīvu informāciju, jūs izmantojat šo pašu citātu. Vai mēs varam no tā secināt, jā vai nē, ka šīs komisāra MOR raksturojums attiec uz apspriešanu? ko sāk Ungārijas valdība, vai nē? Jā vai nē? Vienkārši tādu atbildi vēlos dzirdēt no komisijas. Jo tad, ja atbildi ir jā, tad vienīgais iespējamais secinājums ir tāds, ka komisija sāks pārkāpumu procedūru pret Ungārijas valdību, nevis saistībā ar septembra ārkārtas pasākumiem, bet sakarā ar apspriešanos. Un galvas kundz noslēgumā tas fakts, ka tik daudz cilvēki ir atbildējuši uz apspriešanu, nenozīmē, ka tā ir mazāk ksenofobiska vai vainodoša. Kāds tas ir secinājums? kā jūs tā varat secināt, ja, ja ir maldinoša šī apspriešanās, tad uz to nevajag atbildēt. Nē, manā skatījumā šī apspriešanās ir maldinoša, ksenofobiska, un te es citēšu komisiju pat ne pat sevi. Proti, tā pamatojas uz aizspriedumiem, tā ir negodīga, neobjektīva. Tā tikai vairo nepareiz priekšstats un aizspriedums un rada negatīvu attieksmi pret minoritāti. Tas fakts, ka tik daudz cilvēku ir izšķirušies par neatbildēšanu vai izšķirušies par atbildēšanu, nevar liecināt par to, ka šis raksturojums neatiec. Tātad jautājums komisijai, vai šis secinājums ir spēkā vai nav. Ja jā, tad grib zināt, kādu, eh, kādu darbību komisija ir sākusi. Paldies. Morais kungs, es redzu, ka jūs atkal uzdot jautājumu komisijai, bet nezinu, vai mēs varam sākt šādu dialogu. Inceldes kundze, priekšstādātais atvainojas, tas nav pareizi. Mēs taču parlamentā esam pieņēmuši aplamu uh, noteikumu, ka mēs nevaram iesniegt uh, parlamentāru jautājumus, taču man ir pilnīgi apnicis, ka komisija izvairās no jautājuma. Nav taču tik grūti sniegt atbildi jā vai nē, vai šādi var raksturot šo apspriešanos. Ja jā, tad ko komisija ir darījusi? You know, I'm, I'm not... Es taču neprasu šeit komisijā paskaidrot par kaut kādiem ātomfizikas likumiem. Priekšstādātājs. Es uh, vēlos sacīt, ja komisija vēlas atbildēt jā vai nē, tad to var darīt. Bet vēlos sacīt, ka saskaņot šo procedūru mēs nevaram šeit sākt dialogu. Infelds kundze runā bez mikrofona, viņiem ir pienākums sniegt atbildi. Morais kungs, es saku, kā priekšstādātājs, mēs nevaram šādi izvērst diskusijas, vienkārši mēs zinām nopaļot šīs diskusijas. Jā, es tūlīt pie tā nonākšu. Vai jūs, eh, komisijas pārstāvi, vēlaties sniegt īsu atbildi uz šo pēdējo jautājumu, tad mēs varētu noslēgt šo jautājumu skatīšanu. Paldies, priekšstādātājs. Jūs pamatot atgādināt noteikumus. Man katrā ziņā nav uh, nodoma nekādu šēršu slikt, uh, kā komisija raksturo šo apspriešanos, tas ir nepārprotams skaidrs no 23. jūlija atbildes, tur arī minēti fakti, runājot par tālāku rīcību, mūsu uzmanības centrā tagad ir steidzamības pasākumi, kas pieņem, tie ir jāizskat un jāizanalizē saskaņā ar pamatiesībām Eiropas Savienības Insults, kundze, jūs atkal izvairāties no jautājuma atbildēšu. Jūs runājat par septiem pasākumiem, es jautāju par sabiedrības apspriešanu. Jautājums, vai šāds rakstājums attiec uz šo apspriešanu, apspriešanos vai nē? Ja jā, tad pamatoties uz komisijas uh, līgumā paredzētiem pienākumiem, tad komisija ir jāiejauc. Tad kāpēc komisija neiejauc? I mean, that, that's... Priekšsēdētājs. Tas arī viss. Eh, ko mēs varam saņemt no komisijas. Un atklāt sakot, eh, viņi jau divreiz ir atbildējuši šo jautājumu Sofija. Tas arī viss, ko pat labam var gaidīt no komisijas. Un tagad ir jāizdara secinājumi. Liels paldies visiem kolēģiem, kas izteicās par šo jautājumu. Pateicos arī citiem deputātiem un paldies arī komisijai. Un es pieņem, ka neko vēl tālāk piebilst jūs nevēlaties. Tagad pāriesim pie 24. darba kārtības punkta. Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski. Es atvainojos Grīsbeks kundzei. Viņa bija gatava pievērsties savam jautājumam, bet komisijas pārstāvis tobrīd vēl nebija klāt. Tagad komisijas pārstāvi ir klāt, tad varam pievērsties šim jautājumam. Tātad jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski un kur komisijai 27. februārī uzdeva Natālija Grīsbek un Cecilija Vikstrēma par nepavadītiem nepilngadīgajiem Eiropas Savienībā, un Natālija Grīsbek runās abu deputātu vārdā. Yeah, okay, so please go ahead. Merci. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji, paldies, Klod. Es eh, jau būtu varējusi pagaidīt lai saņemtu patiešām precīzu atbildu, atbildi uz uh, uh precīzi uzdoto jautājumu, ko uzdevā Sofija Intvelda. Es tiešām priecētos, ja komisija varētu atbildēt skaidri. Tagad par 24. punktu. Tas ir jautājums, uz kuru jāatbild rakstveidā. Uzdevu to komisijai 2015. gada februārī kopā ar Cecīliju Vikstrēmu. Viņa, diemžēl, nevarēja palikt uz šīm debatēm. Te ir runa par tiesību aktiem, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā par nepavadītiem nepilngadīgajiem. Jūs atcerēsieties, ka Eiropas parlaments ar ļoti lielu vairākumu ir pieņēmis iniciatīvas ziņojumu par uh, Eh, nepilngadīgo situāciju Eiropā. Es biju referente. Tātad dažos vārdos šajā ziņamā tika ļoti skaidri teikts un arī eh, tika pausta nožēla par eh, to, kas notiek Eiropas Savienībā attiecībā uz nepilngadīgajiem. Tika izteikts aicinājums komisijai iesaistīt dalībvalstis un arī nozaru profesionāļus, lai pārskatītu tiesisko bāzi attiecībā uz uh, nepilngadīgo uzņemšanu dalību valstīs. Tātad te bija runa par Connect projekta uzsākšanu, kur ir runa par paraugu praksi, par um, visiesaistīto pušu savešanu kopā, uh, aizsardzības pasākumi, uh, sadarbība starp iestādēm attiecībā uz nepilngadīgiem visā Eiropā. Skaidrs, ka um, mm, mērķis bija nodrošināt uh, rokas grāmatu, kurā būtu iekļauti tiesību akti un parāgu praksi Eiropas Savienība attiecībā uz nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Vēlētos arī atgādināt, ka mēs kopā ar kolēģi Žado gatavojam uh, pašinstīvas ziņojumu un uh, mēs tikāmies ar cilvēkiem, kas ir absolūti aptiekoši attiecībā uz Eiropas un arī uz nacionālajiem priekšrakstiem, un eh, kuri arī pauda nepieciešamību eh, koriģēt eh, šo situāciju. Tātad mēs aicinājām komisijai izstrādāt strateģiskās nostādnes dalību valstīm. Un šeit vajadzēja paredzēt minimālās normas, kas būtu visiem kopīgas un kas attiektos uz visiem procedūras posmiem. Un kas eh, sāktos ar brīdi, kad nepilngadīgā persona ierodas Eiropas Savienības teritorijā. Tātad mēs mēģinājām rast eh, ilgspējīgu risinājumu šai nepilngadīgai personai, tā, lai tiktu nodrošināta šim eh, personas statusam adekvāta aizsardzība. Parlamenta ziņojumā tika iekļauti dažādi elementi, kas eh, bija tālāk jāizstrādā, proti bija jānosaka vecums, eh, ģimenes locekļu meklēšana, darbs pie aizbildņu meklēšanas un tā tālāk. Tas viss tātad ir progresā. Bet eh, līdzīgi kā Sofijas jautājuma gadījumā, mēs īsti atbildē nesaņēmām to, kas bija lūgts jautājumā. Gribētu norādīt, ka 700 kolēģi pieņēma šo ziņojumu, un mēs gribējām saņemt tādu, tādu skaidru strateģiskas norādes, lai noteiktu minimālās normas, kas attiecas uz nepilngadīgajām personām. Gribētu atkārtot šo jautājumu. Varbūt komisija varētu sniegt skaidrāku atbildi. Protams, komisija teiks, ka šis jautājums tiek pētīts, bet es gribētu zināt, uh, kādi ir komisijas nolūki, lai nodrošinātu labāku aizsardzību nepilngadīgajām personām Eiropā. Šis jautājums ir ļoti būtisks. Visi jau, visas mūsu debates šodien arī vakar Libe komitejā ir ļoti svarīgas, bet eh, nepilngadīgās personas tiek pieminētas Eh, Eiropas Savienības darba kārtībā tikai vienu reizi, tātad te ir runa par 13. māju, par dokumentu, kas tad tika publicēts. Mēs īstenībā dzirdam tādas visai vispārīgas norādes par to, ka uh, šīs normas tiek izstrādātas, viss tiek pētīts un tā tālāk. Uh, Migrācijas krīze nav pie Eiropas robežām. Īstenībā migrācijas krīze ir pašā Eiropas centrā. Pagājušajā nedēļā biju Balkānos un es tikos ar tūkstošiem bēgļu. Un tikos arī ar jauniem bēgļiem, kuriem nebija vispār neviena ģimenes locekļa klāt un kuri, uh, kuriem bija vajadzīga aizsardzība šādām personām ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, kas būtu tātad specifiski izstrādāti tieši nepilngadīgajām personām. Te runa par cilvēkiem, kas bēg no kara, kas ir pārcietuši mums pat neiedomājumus pārbaudījumus, un tāpēc ir absolūti nepieņemami, ka Eiropā mēs nevaram sniegt skaidru un precīzu uh, atbildi pēc šī institīvas ziņojuma, kurš tika pieņemts pirms vairāk nekā diviem gadiem. Paldies! Okay, thanks, Natālija. Paldies, Natālija! Ja neviens cits deputāts nevēlas izteikties, es došu vārdu komisijas pārstāvim. Katarīna Činičī, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. Jo, uh, eh, voļin... Paldies. Gribētu pateikt pāris vārdu. Es vēlētos pateikties kolēģiem, kas eh, sagatavoja šo jautājumu. Gribētu uzsvērt, ka pati esmu eh, daudz strādājusi pie šiem jautājumiem parlamentā. Man ir arī bijusi iespēja uzdot eh, jautājumus komisijai, darīt to uz pāris mēnešiem, un vēl ar vienu gaidu atbildi. Tātad te ir runa par uh, nepilngadīgu ārvalstu personu uh, aizsardzību, un mēs vēlamies saprast, vai ir kaut kāda organizācija Eiropas līmenī. Nu, iepriekšējā runātājā dzirdējām, ka cilvēki ir ļoti daudz pārcietuši, lai nokļūtu Eiropas teritorijā. Un viņi patiešām var apjukt šeit ierodoties. Viņi patiešām ir ļoti riskantā situācijā. Šiem cilvēkiem ir jāpievērš vajadzīgā uzmanība. Ir dažādi veidi, kā mēģināt eh, risināt šo cilvēku situāciju dažādās Eiropas valstīs. Taču es vēlējos eh, uzsvērt arī to, ka te nav runa par eh, kaut kādu nišas jomu, par kaut ko, par ko mēs varam viegli aizmirst. Mūsdienās šiem jautājumiem ir jāpievērš visaugstākā prioritāte. 800 tūkstoši nepilngadīgo personu ierodas Eiropas Savienībā tikai vienu gadu laikā, un šis skaitlis var palielināties līdz pat 60%. Eh, Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga konkrēta rīcība, kuras mērķis būtu aizsargāt šos ārvalstu nepilngadīgos, un tas ir jādara pilnīgi visās nozarēs. Esam daudz runājuši par imigrāciju, bet uh, gribu norādīt, ka nekas daudz nav teikts par nepilngadīgajiem. Nevēlamies, lai viņi tiktu aizmirsti. Vēlamies, lai viņiem tiktu pievērsta īpaša uzmanība. Traģēdijas Uh, humanitārā krīze, ar ko viņi saskaras, uh, šajā situācijā visvairāk cieši tikai tieši jaunieši. Nevaru vairs dot nevienam vārdu, jo mums patiešām nav pietiekami daudz laika. Šiem jautājumiem nav paredzēts pārāk garš laiks. Mums ir jāizskata vēl citi jautājumi. Došu vārdu komisijai. Raina kungs, lūdzu atbildiet uz Natālijas Grīsbekas jautājumiem. Could you put your microphone on, please? That would help as well. Okay. Okay. Um, I'll start again. So, firstly, I would like to. Pirmkārt, es gribētu atvainoties par to, ka nebija klāt. Es uzskatu, pirmo reizi, ka šis jautājums tika uzdots. Eh, tas notika ātrāk nekā ir ierakstīts darba kārtībā. Es gribētu atvainoties, ka komisija aizkavējās rakstiskās vēstules eh, nosūtīšanu. Vēstule tika nosūtīta 25. jūnijā. Es neatkārtošu to, kas eh, bija ielikts šajā rakstiskajā atbildē. Šķiet, ka Grīsbekas kundze sniedza jau uh, labu kopsavilkumu par galvenajiem punktiem. Es eh, gribētu īsi atsaukties uz eh, mūsu paveikto darbu, par ko arī runāts vēstulē. Kā jau jūs zināsiet, pēdējos gados ir eh, pieņemti vairāki svarīgi tiesību akti vai arī pārskatīti tiesību akti Eiropas Savienības līmenī, kas attiecas uz nepilngadīgajiem. Tātad te ir runa par kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, Un šeit ir noteikti skaidri noteikumi attiecībā uz to, kas tiek darīts um, attiecībā uz nepilngadīgiem patvērumu meklētājiem. Un tātad tiek teiks, ka bērns ir galvenā prioritāte, ja ir runa par uh, patvērumu meklētājiem. Tuvākajos gados komisija liks uzsveru uz um, šo noteikumu praktisku īstenošanu. Protams, šī situācija kļūst arvien kritiskāka, tāpēc, ka uh, patvērumu meklētāju kļūst arvien vairāk, un arī nepilngadīgu personu, kas ierodas Eiropā, ir arvien vairāk. Abas deputācijas to norādīja. Komisija arī atbalsta ideju, ka ir jānodrošina vadlīnijas un ir jāattīsta paraugu prakse dalību valstīs un arī visās iesaistītajās pusēs. Ir jānodrošina paraugu prakse un vislabākā politika attiecībā uz nepilngadīgajiem. Šķiet, ka Grīzvegas kundze atzina arī atsaucas dokumentu, ko ir izstrādājis Connect. Mēs vienojāmies, ka šeit tiek nodrošināta pievienotā vērtība gan praktiķiem, gan arī visām dalībvalstīm. Tātad te ir runa par tādu visaptverošu katalogu par pastāvošo praksi un politiku šajā jomā. Tas attiecas gan uz patvēru meklētājiem, nepilngadīgajiem un nepilngadīgajiem kopumā. Patvēruma atbalsta birojas arī ir izstrādājis dažādus instrumentus, piemēram, ir izstrādāts vadlīnijas par vecumu noteikšanu. Un tāpat arī tiek pabeigts darbs pie vadlīnijām par ģimenes locekļu meklēšanu. Tāpat arī ir komisija izstrādājusi uh, dokumentu kopā ar pamatiesību aģentūru par uh, darbu pie uh, nepilngadīgo uh, personu aizsardzības. Šeit, ja runa par šo rokas grāmatu par uh, atgriešanas uh, direktīvas īstenošanu, tad uh, tā tika pieņemta pagājušajā nedēļā kopā ar citiem migrācijas pasākumiem kas eh, tika pieņemti 9. septembrī un eh, par kuriem eh, Junkerkungs stāstīja savā uzrunā pagājušajā nedēļā. Gribētu arī norādīt, ka Eiropas migrācijas darba kārtībā komisija ir norādījusi, ka tā izstrādās viss apveroša stratēģiju, lai sekotu līdzi, kā tiek ievērots rīcības plāns par nepilngadīgajiem Šis rīcības plāns darbojās no 11. līdz 14. gadam. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī stratēģija aptvertu nepilngadīgos, tad bērnus, pazudušus bērnus, bet eh, te ir runa ne tikai par bērniem migrācijas kontekstā, bet uh, plašāk. Nekas vairāk piebilstams man nav. Vēlos tikai norādīt, ka notiek arī iekšējas sarunas komisijā par to, kādā formātā tieši tas tiktu darīts un kāds būs laika grafiks. Paldies! Tagad eh, došu vārdu vēlreiz Natālijai Grīsbekai un eh, lūkšu viņai komentēt, ko viņa domā par šo atbildi. Kāds ir viņas viedoklis? Paldies, Klod! Es gribētu pateikties eh, komisijas pārstāvim par to, ka viņš mums nedaudz atgādināja, uh, par to, kas pastāv jau kopš 12. gada. Es eh, gribētu, lai komisija saprot, ka atrodamies situācijā, kas ir absolūti atšķirīga no 12. gada. Man ir patiešām žēl, ka šajā darba kārtībā ir tikai viena un vienīga frāze par nepilngadīgo situāciju, par nepilngadīgajiem, kuriem nav pavadoņu. Eh, tas patiešām ir nožēlojami. Mums eh, vajadzētu saprast, ka mēs neesam tādā igrienas situācijā. Mēs Eh, esam ārkārtas situācijā, un eh, šeit ir patiešām liela izaicinājumi. Kolēģi jau par to runāja. Protams, ir ļoti labi teikt, ka situācija ir sarežģīta, ka atbildes ir sarežģītas, bet eh, mums taču ir jādomā par Eiropas izdzīvošanu, un šeit, šī ir viena no galvenajām prioritātēm šādu neaizsargātu būtņu uh, aizsardzība galu galā ir visu prioritāšu prioritāte. Te nav runa par nepilngadīgiem, kas būtu pie Eiropas Savienības robežām, te ir runa par nepilngadīgiem, kas jau ir Eiropas Savienības teritorijā. Tieši tāpēc ir vajadzīga stratēģija. Un, protams, tas tam ir, ir jādaba, jāatbilst uh, Eiropas parlamentā prasītajam. Mums ir jāizstrādā minimālās normas, lai dalībvalstis varētu darboties aizsardzības sistēmas ietveros un lai uh, nepilngadīgie tiktu pasargāti. Man ir patiešām žēl, ka šajā pēcpusdienā, nezinu, varbūt rītdien, uh, situācija būs labāka, bet es nejūtu, ka būtu šāda apņēmība atbildības uzņemšanās par eh, šīm milzīgajām grūtībām, kas eh, mums stāv priekšā. Much, Lielas paldies, Natālija. Nu, tad tālāk pārējiem pie 25. darba kārtības, un tas ir vēl viens mutisks jautājums. 17. aprīlī tika uzdots šogad un negrasos lasīt tā nosaukumu, bet šo jautājumu iesniedza Meijers kundze. Meijers kundze, līdz ar to jums vārds. Priekšādātāji pateicos. Paldies, priekšādātāji. Aprīlī izrādījās, ka kādā eh, bēgļu laivā, kas devās eh, no Libānas uz Itāliju, vairāki kristieši tika izmešti no laivas. Viņi eh, noslīka. Un es uzdevu jautājumu komisijai. Gribēju zināt, vai šī situācija norāda uz to, ka šādai neiecītīgai reliģijai kā islāms vispār ir vieta Eiropā. Un es prasīju arī, lai, ņemot vairāk šo apdraudējumu netiktu uzņemti musulmaņu bēgļi Eiropā. Termiņš atbildes sniegšanai bija nokavēts, un tieši tāpēc es lūdzu, lai šīs punkts tiktu iekļauts darba kārtībā. Jūlijā saņēmu uh, vēstuli no komisijas, kas man lika vilties. Komisija mani apvainoja populismā. Uh, Vēlreiz gribu uzdot jautājumu komisijai, kāpēc netiek izvērtēta situācija, kur 12 kristieši tiek izmesti no laivas, lai viņi noslīkst. Un tālākais jautājums komisijai. Vai komisija uzskata, ka jautājumi par saikni starp terorismu un migrāciju vienmēr tiek noliegti. Tātad tiek noliegts, ka šeit pastāv kaut kāda saikne starp uh, migrāciju un terorismu. Galu galā no šīm musulmaņu valstīm nāk ļoti daudz terorismu un ir iespējams, ka starp bēgļiem atrodas arī islāmskās valsts grupējuma pārstāvji. Es atvainojos. Kiangi kundze vēlējās vēl izteikties no pāriem deputātiem lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Izteikšos īsi Tikai gribēju jums atgādināt, ka pat šeit Eiropas Savienībā nedrīkstam pieļaut diskrimināciju. Mums ir jānosoda visa veida noziedzība. Ik viens, kas pastrādā noziedzīgu, noziedzu, noziegumu, ir attiecīgi jāsoda. Nedrīkstam šeit nodarboties ar diskrimināciju un nošķirt uh, Eh, un to, kas, ko ir pastrādājis. Noziedznieks ir vainīgs, citādi mēs ejam par tālu. Mums ir jānosoda konkrētie noziegumi pastrādātāji, nevis eh, jāpiesaist viņus kaut kādai grupai. Parlamentā to nedrīkstam pieļaut. Mums ir jābūt konsekventiem, saskaņot jau Eiropa principi, tīpaši jau šajā jomā. Paldies! Jureka kungs, un pēc tam e, šķiet, ja nav citu runātāju, tad dosim vārdu komisijai. Jureka kungs. Priekšādātāji, paldies. Mēs varam uzdot jebkuru jautājumu. 13. E, gadsimtā Akvīns Toms uzdeva jautājumu par dieva eksistenci, un viņam to ļāva darīt. Un tas ir ļoti svarīgi kristietībā. Polijā mums ir tādi musulmaņi, kas dzīvo tur jau no 14. gadsimta. Mums ir pašiem sava musulmaņu kopiena. Un tā ir daļa no mūsu nācijas attīstības. Mēs varam uzdot jautājumus par migrāciju un tā tālāk, bet es gribu uzdot citādāk jautājumu. Es gribu vaicāt komisijai, lūko, mēs tik maz runājam par šo incidentu, ko pieminēja Vikija Es piedalījos sanāksmē AFET komitejā. Tas gan nebija šodien, jo AFET šodien nemaz netiekas, bet eh, AFET šajā sanāksmē visi runāja par šo nabaga noslīkošo zēnu, kas izkos pie Turcijas krastiem, un tas tika nu, ļoti publicis, publiskots, lai izdarītu ietekmu sabiedrības viedokli. Nu, lūk, tas ir šāds gadījums. Viens individuāls nāves gadījums tiek izveidots, lai veidot sabiedrības viedokli. Tad kāpēc neizmantot šo incidentu, kāpēc šo nepa, nepalielināt? Tas ir tāds naida noziegums pret kristiešiem, bet nē, tas tiek, nu, nostums aizdurvē, lai neviens tam nepievērš uzmanību. Tas ir ļoti svarīgs jautājums manā uzskatā un domāju, ka šo jautājumu vajadzētu nolasīt arī skaļi, atklāt publiski. Autori to ļoti labi lika priekš, un es gribētu, lai komisija izvērtē to klusumu, kas bijis ap šo notikumu plašsaziņas līdzekļos. Tas ir ne, nepareizi. Paldies, nē, izteiksmes brīvība pilnīgi noteikti ir jautājumi tiek uzdot, mēs tāpēc arī varam tos uzdot, ka ir izteiksmes brīvība komisija, tagad var atbildēt tikpat brīvā veidā, jūs tālāk tiek, tiek translēt arī tiešsaistē. Un nevaram salīdzināt ar Elenkardija gadījumu. Par šo Kardijas salu toreiz pamatā nebija leģenda, bija, bet gan pavisam fakti. Šeit runājam par vienas grupas un otras grupas reliģiju. Tas ir kaut kas cits. Es atvainojos. Ļaujiet man pabeigt. Es atvainojos. Es vienkārši gribu pateikt, ko es domāju, un gribu pabeigt, ko saku. Tas nevar būt tieši salīdzinājums ar šo mm, zēnu. Jums jau ir bijis vārds. Tagad es gribu eh, dot komisijai vārdu. Jurek kungs, jums bija ļoti gara uzstāšanās, jums bija ilgs laiks, kad jūs varēja pateikt visu, ko vēlējāties. Es vienkārši norādu, ka uz, uz jūsu salīdzinājumu, kas ir visai aizvainojošs, un to daru objektīvā kārtā, jo tas nav atbilstīgs. Labi, es gribu runāt pavisam oficiāli. Es vienkārši gribu norādīt, ka nav atbilstīgi, ne šīs debats netiek vestas atbilstīgi. Debats tiek organizēts ļoti perfektā kārtā, kā jūs ļoti labi zināt, un tāpēc varbūt, ja jūs varētu paklusēt, tad mēs varētu dot vārdu komisijai. Ir tiesības arī reaģēt uz šāda veida izteikumiem, un tas tiek paredzēts reglamentā, saka Jureka kungs. Priekšādātājs viņu pārtrauc, es atvainojos. Ja jūs tagad varētu respektēt to, ka, ka klusumu, kamēr izteiksies citi, tad es dotu vārdu komisijai lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Tieši tā kā tika norādīts, tika nosūtīta jūlija beigās rakstiska atbilde, tieši tāpat kā man kolēģis ārkārtīgi atvainojas komisijas vārdā par šo kavēšanos. Kā jau mēs norādījām mūsu rakstiskajā atbildē, protams, ka komisija tieši tāpat kā visi citi nosūtīja kādu veidu kriminālu darbību, ehm, tieši tā kā tas aprakstīts, vai kas arī to nebūtu pastrādājis, un, protams, vainīgie jāsauc pie kārtības attiecīgās tiesas priekšā. Tāpat laikā komisija turklāt arī spēcīgi nosūda jeb kādu veidu saikni, kas tiek ehm, ierosināt starp kriminalitātu un migrāciju, kā rezultātā migranti tiek attēlot kā draudz drošībai. Komisija turklāt arī noraidīja kādu veidu populistiskus izteikumus, kas vēršas pret imigrantu minoritātēm. Uh, lai, kas tiek izmantota, lai pēc tam izstrādāt kaut kādu veidu stereotipus attiecībā uz nacionālo izcelsmu. Tā tā komisija grib uzsvērt, ka, kā tas teiks daudzos gadījumos, no Timermans kunga paša puses Eiropas Savienības un dalībvalsts reakcijas jaunajiem problēmu jautājumiem, ko šobrīd rada migrācija un integrācija, ir jāpamato uz mūsu pamatvērtībām un tā jāatspoguļo mūsu vēlmē, jāatspoguļo mūsu vēlmē veicinot pluralistisku sabiedrību, kuras pamatā ir vienlīdzīga attieksme pret pilnīgi visiem cilvēkiem, neskatoties uz to, pie kādas reliģiskās pārliecības viņi piedara. Turklāt te tā ievēro tādu principu kā izteiksme, vērdība, pār, brīvība, pārliecības brīvība, tieši tā kā tas noteikts pamatiesību hartā. Es turklāt vēl gribu arī teikt, ka, lai migranti varētu pilnībā dot ieguldījumu mūsu sabiedrības dzīvē, ir vajadzīgi efektīvi integrācijas pasākumi. Mums ir jātur jāturpina sadarbība Eiropas Savienības dalībvalsts līmenī attiecībā uz attiecīgiem kompetencēm, lai pārliecinātos, ka integrācija notiek sabiedrībā. Tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Reāla integrācija tiek panākta ar apusēju pieņemšanas procesu. Tas nozīmē, ka jāveido tādas pretimņemšanas kopienas um, pasākumu, kur um, šī migranta var pilnībā līdzdarboties, pamatoties uz kopīgām vērtībām. Tad tas jādara iecietības pilnā vidē, kurā nav ne ksenofobijas, ne diskriminācijas. Komisija ir pilnībā apņēmusies veicināt pasākums, kas veicinās soto, soto solidaritāti, sociālo iekļautību, vienlaicīgi dubultojot centienus cīņā pret diskrimināciju un uz naida pamatiem, e, iz, uz, uz na, naidu kurinošus izteikumus. Par migrāciju tālāk runājot, komisija šobrīd kopā ar dalību valstīm pēta iespējas mobilizēt papildus resursus, lai veicinātu integrāciju, nodrošinātu dalību valstīm finansējumu, bēgļu uzņemšanā, īstenojot arī ilgtermiņu migrācijas politikas. Tāpat laikā mums daudz labāk jāizmanto pašaizējie fondi, un tieši to arī cenšamies darīt šobrīd, palielinot sinerģijas starp pieejamiem līdzekļiem, migrācijas un patvērumu un integrācijas pasākumu jomā, un turklāt eh, līdzekļus, kas varētu atbalstīt dalību valstu integrācijas politiku. Paldies! Na. No došu vārdu jautājumu uzdevumu rēģēt uz uh, jautājumu. Paldies, priekšādātāji. Es izteikšos īsi. Īsnībā tā vairs nav no naiva pozīcija, tā ir pozīcija, kas apdraud dzīvības. Visi brīdinājumi tiek eh, izmesti kaut kur pa logu. Eh, visi teroristi tagad tiks uzskatīti par patvērumu meklētājiem. Komisija uh, neatbildēja uz mani jautājumu. Tagad ir runa nevis par to, vai šāds uzbrukums būs, bet gan kad šāds uzbrukums būs. Galu galā šādi uzbrukumi, kādi ir bijuši gan muzejā, gan arī citur, jau ir patiesība, un mēs nedrīkstam tai neskatīties acīs. Komisija uzskata, ka tiesības uz patvērumu ir būtiskākas nekā Eiropas Savienības pilsoņu tiesības uz drošību, un tas man liek vilties. Colleagues, we move on to point 27. Um... 27. darba kārtības punkts. Um, dalību valstu politika attiecībās bērniem ar invaliditāti. Te mums ir prezentācija ko liks priekšā juridiskā padomniece Natālija Maurena no Milieu Limited, Milieu Law and Policy Consulting uzņēmuma. Lūkšu viņu ierasties šeit uz pódiuma. Ko tā teikt, kolēģi, nu ļaujiet man pastāstīt, par ko šeit runa. Runājam par bērniem ar invaliditāti, un, protams, invaliditāte var būt ļoti dažāda. Bērnu tiesības ir jāaizsargā, ir jāpieņem līdz ar to speciāli mē, pasākumi, kas noteikti ANO bērnu tiesību konvencijā tā kā viņi ir indivīdi ar invaliditāti, viņi ir īpaši eh, riskam pakļauta grupa arī Eiropas Savienībā, un eh, viņ, viņu tiesības jāsargā īpašā mērā gan kā bērniem, gan kā invalīdiem. Uzklausīsim šodien, kāda ir šī pētījuma secinājuma, kā tiek vērtēta pašreizējā situācija attiecībā uz bērnu tiesībām, invalīdu tiesībām un šo kombināciju, kā tas atspoguļos ēstiesību aktos. Un Vispirms dosim vārdu Martai Balestērus, kas ir juridiskās un politiskas, pa, juridiskā un politiskas panāca, pēc tam dosim vārdu, protams, viņas kolēģei. Balestērus kundze, ja esat gatava runāt, tad lūdzu. Nu, došu jums vārdu. Jums ir prezentācija, vai ne, uz ekrāna? Jā. Paldies, ka uzaicināt Miljā LTD, slikt, eh, iepazīstināt jūs ar šo pētījumu, kā jūs, kā jau tika teikt, mēs esam konsultatīva firma, kas piedāvā pakalpojums valsts sektoram par tiesību aktiem un politikām vides pamatiesību jomā pārsvarā. Mēs specializējamies Eiropas tiesību aktos Eiropas tie, Savienības tiesībās, bet runājam arī par eh, Eiropas Savienības dalību valstu konkrētiem tiesību aktiem, un tāpēc mums bija iespēja veikt šo pētījumu Eiropas parlamentu uzdevumā. Mēs zinām, ka ir 100 miljonu bērnu Eiropas Savienībā un no tiem 80 miljonu, per, un 80 miljonu personu invalīdu, bet mēs nezinājām līdz 100, cik tad no šiem invalīdiem ir bērni, tātad cik ir bērnu ar invaliditāti. Eiropas parlaments lūdza mūs nākt klājā ar zinām vērtējumu, aplēsēm attiecībā uz šo bērnu situāciju. Tā, lai iegūtu vairāk informāciju par viņu tiesībām, tiesību īstenošanu un to, kāda veidējas mēr, mēroga pasākums var īstenot, lai uzlabotu situāciju, ja tā nebūtu pietiekami laba. Mūsu pētījums pirmajā posmā aptvēra 18 dalību valstis, izskatījām nacionālos ziņojumus attiecības katru šo dalību valstu. Turklāt veicam arī salīdzināmo analīzi, salīdzinot visus secinājumus no minētajām dalību valstīm un analizējam ES politikas un tiesību aktus, kas pastāv šai jomā lai naktu klējā ar rekomendācijām par iespējamo turpmāko posmu. Otrajā posmā mēs apskatījām vēl papildus desmit dalību valstis um, par atsevišķu uzskatām Skotiju, un šai ziņojumā iekļauts uh, kopsavilkums un rekomendācijas, kas izriet no šīs salīdzinošās analīzes, ko veicām. Un to, protams, ņēmām vērā tad, kad uh, lasījām nacionālos ziņojumus. Nākamais slaids, lūdzu. Mūsu pētījumā, analīzē ietvērām prasības, kas noteikti abās konvencijās, pirmām kārtām bērntiesību konvencijā un konvencijā, eh, kas attiec uz inval invalīdiem, Te ņemam vērā bērnu, tas, kas ir bērnu labākajās interesēs, tātad tiesības uz ģimeni, neatstumtību, skolu un tā tālāk, nediskriminēšanu. Kā indivīdi ar invaliditāti bērni ir ļoti pakļaut riskam. mums visiem taču ir kaut kur pazīstams kāds bērns vai kāds ģimenes loceklis vai paziņa, kam ir bērns ar invaliditāti, un mēs zinām, ka ikdienas dzīvē līdz ar to viņi sasto, viņu vecāki sastopas ar ļoti daudzām dažādām problēmām jau kopš bērna piedzimšanas brīža. Nav vienkārši diagnosticēt invaliditāti, reizēm tas pat nav iespējams, reizēm tas netiek izdarīts pietiekami agri, trūkst informācijas par to, kas, kādas struktūras atbildīgas par palīdzības sniegšanu, kāda palīdzība vispār atbalsts ir pieejams kādi lēmumi jāpieņem ģimenei, kādas lēmumus tā var pieņemt attiecībā uz skološanu, izglītību vai, vai skolu vispār var šo bērnu sūtīt vai nē, kāda veida palīdzības programmas ir pieejamas. Mums visiem ir bērnu, mēs, protams, rūpējamies par viņu drošību, tā ir svarīga, bet par šiem bērniem runājot, viņi vēl vairāk ir pakļauti ļaunprātīgas rīcības riskam. Un tātad, ko var darīt Eiropas Savienība? Ko var darīt Eiropas līmenī? Pirmām kārtām kopējais ietvers ir tāds, ka Eiropas Savienībai nav skaidrs kompetences šajā jomā attiecībā uz bērniem invalīdiem, jo tas noteikts 46. līguma pantā, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tāpat laikā Eiropas Savienība ir parakstījusi ANO konvenciju par bērnu tiesībām tāpat arī konvencija par invalīdu tiesībām. Un lai arī tā nav ratificējusi attiecīgo bērnu tiesību konvenciju, tiesības un principi, kas izriet no šīm konvencijām, tomēr tiek atspoguļoti virknē mēros un politikās Eiropas Savienības līmenī. Nu, tā piemēram, bērnu tiesība aizsardzība ir jaunais mērķis saskaņā ar uh, Eiropas Savienības darbības līguma trešo pantu, tāpat arī 19. pantā savukārt uh, Eiropas Savienībai ir zināma loma, iespēja pieņemt mērus, lai cīnītos pret diskrimināciju, kuras pamatā ir invaliditāte, it īpaši šādā gadījumā. Bet šie mēri un pasākumi tomēr ir grūti pieņemt, jo to pieņemšanai nepieciešama nepieciešam vienprātība padomē. Bet runājot par citām politikām savukārt runājam, eh, skatījām tās politikas, kas saistītas ar invalīdu tiesībām, kas skārto attiecīgi bērnus, invalīdus. Nu, piemēram, tiesības uz izglītību šajā jomā Eiropas Savienība varētu spēcināt Eiropas dalībvalstu kompetenci, mudinot tās pieņemt attiecīgi vadlīnijas vai paraugu prakses apmainīšanos, stimulējot ar sadarbības metodi. Nākamais slaids. Kādi tad ir galvenie secinājumi, ko, ko, pie kā nonācām salīdzinošajā pētījumā? Pirmām kārtām, pirmām kārtām, ka gan nacionālā, gan ES līmenī juridiskais ietvers ir atbilstīgs. Tomēr tas nav tāds vienots specifisks kopējs ietvers, kas attiektos tikai uz bērniem invalīdiem. Drīzāk tas ir kopums no virknēja sektoru tiesību aktiem. Un līdz ar to trūkst kopējas mētiecības politikas attiecībā uz bērniem invalīdiem. Mūsu ziņojumā mēs uzsveram problēmas. Izstrādāja parādam metaloģiju, ko izmantojām. Un tie bija tādi faktiski dokumentu analīze, analizējot tiesībaks un tam līdzīgi, bet pamatojamies arī uz intervijām ar iesaistītajām pusēm. Uh, viens no šādām pusēm bija, piemēram, bērns, ar ko runājām, un bērns teica, ka ir jau labi, ka ir tiesības, bet ja tām nevaram piekļūt, tad nav nekā, tam nav nekādas jēgas, un tas ir faktiski ļoti būtisks secinājums. Mūsu secinājumi bija tādi, ka lielākoties problēmas bija saistīts ar tiesību aktu īstenošanu, tīpaši, ja runājam tiesības uz nediskriminēšanu un tiesības uz visu iekļaujošu izglītību. Uh, nu, mana kolēģe runās sīkāk par šo jautājumu tālāk. Turklāt pastāv arī problēmas ar informācijas pie, piedāvāšanu par ap, nav trūkst apziņas sabiedrībā, trūkst tāpat arī informācijas ģimenēs, kas sastops ar šo problēmu. Ir ļoti vāja uzraudzības sistēma, trūkst datu par bērnu tiesību pārkāpumiem, jo nav sistemātiskas datu vākšanas metodas un procesa. Un šajā jomā Eiropas parlaments pilnīgi noteikti varētu kaut ko darīt. Uh, piemēram, īstenojot informēt, informācijas kampaņas vai pieņemot vai cenšoties veicināt um, datu apkopošanas sistēmu tā, lai šie, tie būtu salīdzināmi dati, kas ļautu īstenot situācijas uzraudzību. Turklāt vairāk kārt, na, vairākos nacionālos ziņojumos tik minēta arī problēma par bērniem dažāda veida uh, aprūpas iestādēs, bet tas netiks saistīts eh, konkrēti ar bērnu invalīdtiesībām, bet ar bērniem vispār, un tāpēc par to sīkāk šodien nerunāsim. Tālāk došu vārdu savai kolēģai, lūdzu. So I will, I will explain a bit more. Of... Es nedaudz paskaidrošu par šīm divām visproblemātiskām tiesībām, kas izrietē no mūsu pētējuma eh, tiesības uz nediskriminēšanu, pamatojoties uz invaliditāti un tiesības izglītību. Uh, tiesības uz nediskriminēšanu invaliditātes dēļ ir visā dalībvalstīs atzīts darba joma pateicoties 2008. gada direktīvi. Taču ir vairākas nozars, kuras neinteresē šie bērni. Ehm, piemēram, bērniem nav pieeja iz veselības pakalpojumiem, tas novad nu, pie diskriminēšanas Galvenais elements šeit ir tiesības uz uh, mājokļiem. Tas nozīmē, ka ir jāpielāgo mājoklis, lai nodrošinātu to, ka bērniem ir tās pašas tiesības kā citiem bērniem. Būtībā tas nozīmē to, ka cilvēks, kam bērns, kam ir uh, grūtības mācībās, uh, kam ir grūtības apgūt jaunu vielu, iegūst vairāk Uh, vairāk laika eksāmena laikā un var arī apmeklēt savus izvēles skolu. Tomēr ir uh, daudz pārpatumu par to, ko nozīmē uh, piemērota dzīves vieta. Ir vesela virkne pasākumu, kas jānodrošina, lai šīs tiesības tiktu ievērotas, neapspriežot izmaksu jautājumus, jo izmaksas nevar būt par argumentu, lai nenodrošinātu šo tiesību īstenošanu, nepielāgot mājokļus. Kā mēs redzam, īstenošanas jomā ir vairāks, vairāk jautājumu. Pirmkārt, eh, visās jomās īpaši izglītībā netiek eh, piemērotas tiesības uz eh, samērīgu atbilstošu māju vietu. Bērni līdz ar to nevar arī sūdzēties par jebkādu veidu diskrimināciju, ar kur saskars. Viens no šķēršļiem, kāpēc bērni nevar izmantot savas tiesības, ir resursu trūkums. Tas nozīmē to, ka, piemēram, bērns ar invaliditāti uh, var uh, uh, Uh, eksāmenu kārtot telpā, kas it kā ir piemērota viņu vajadzībām, bet nav atbilstoši personāla, kas var viņiem palīdzēt. Un daudzas ēkas arī nav pielāgotas bērniem ar invaliditāti. Tas arī attiec uz skolām, tātad bērniem nav piekļuvs skolām. Mēs rekomendējam, lai Eiropas parlaments kopā ar komisiju veicinātu skaidrošanu darbu, ko nozīmē uh, piemērots mājoklis šādiem bērniem un izstrādāt arī vadlīnijas, lai noteiktu šo pamatu pasākumu kompleksu, kas ļaut nodrošināt bērniem arī invaliditāti piekļūt eh, pamat pakalpojumu un izglītībai. Īpaši attiecoties, runājot par pretdiskriminēšanas direktīvu, īpaši jāņem vērā E, to bērnu īpatnību, kam ir individualitāte un jāparedz ir tiesības uz iekļaujušu izglītību. Bērniem ar individualitāti īpaši svarīgi ir izglītošanās. Un tiesības uz iekļaujošu izglītību būtībā nozīmē to, ka bērniem ir jābūt iespējai mācīties tajā skolā, kur viņi paši izvēlas. Tas ir īpaši izaicinājums dažiem bērniem, jo viņiem ir visādi šēršļi viņa ceļā lai nodrošinātu to, ka viņi var iet savā skolā pēc savas izvēles, ir arī jāizglīto atbilstoši skolotāji, kas spēj pielāgoties bērnu prasībām un arī izmantot atbilstošas mācību materiālus. Mūsu pētījums liecina par to, ka speciālās īpašajās skolās šie bērni ir nošķirt segregēti. Viņiem ir īpaši grūti atrast skolu, kas viņus pieņemt, un Ja viņiem tas izdodas, bieži vien tas nu, nozīmē to, ka skola ir ļoti tālu no mājām, vai ir sarežģīti tur nokļūt ar transportu, vai arī viņi nonāk internātos. Un tas var būt par nopietnu šķēršli, kas viņiem jāpārvara. Dalībvalstīs ir tādas sistēmas, kur vecākiem ir jāiesniedz uh, pieprasījums, uh, lai viņa bērns tiktu izmeklēts, uh, pārbaudīts vai uh, Eh, vai šim bērnam varbūt ir jādodas īpašā skolā. Un bieži vien vecāki saka, ka viņi netiek uzklausīti, un arī bērni netiek uzklausīti, runājot par eh, pielāgotu māju vietu. Un tātad ar bērnu vajadzībām nerēķinās skolas. Un vēl viens svarīga lieta, ko norādīt jāsaka, skolā ir um, neizstrādāt kultūru dažādības pieņemšanai. Viens skatījums, kas pētījumā parādījās, kā skola pieņēma lēmumu, ka klasi pārcelt no augšējā uh, stāvu uz zemāko stāvu lai varētu mācīties šajā klasē bērns ar invaliditāti, un šis lēmums saskārās ar eh, vecāku protestu, un šādi gadījumi ir bijuši arī citur. Tātad mūsu ieteikums tāds, lai Eiropas parlaments uzņemas atbildību, līderu lomu, lai veicinātu labās prakses paraugus, vadot uh, skolas uz minimālo standartu piemērošanu, lai varētu tikt īstenot minimālais standarts bērnu ar rezultātu uzņemšanai. Tātad uh, arī veicināt uh, institīvas pret stigmatizēšanu, pret izņirgāšanos un uh, jāņem vērā, ka uh, arī nākotnē bērniem, tad, ja viņi ir bijuši segregēti īpašās skolās, būs ierobežotas iespējas strādāt. Un vēl ir jānodrošina, lai Eiropas eh, fonda tiktu izmantot, lai veicinātu pie, piekļuvu izglītībai un iekļaujošu izglītību. Paldies! Lielas paldies, kolēģis, saka priekšstādātājs, mūsu rīcībā ir tikai 5 minūtes. Un mēs jau šodien eh, esam. Uh, lūguši tūkiem strādāt ilgāk, tad mums ir ierobežots laiks Stīvens kundze un eh, Katrīna Kiniči. Nu, varbūt neilgāk kā divas minūtes es atvainojos, ka lieku jums visu laiku ierobežot savu uzstāšanās laiku. Stīvens kundze pirmā uh, norādīja, ka vēlas runāt, un tad jūs, Katalīna, lūdzu, tad Stīvens kundze, lūdzu. Thank you, Chair. Uh, one minute is really... Ķīnes kungs. Paldies priekšsēdē šim ļoti, ļoti svarīgiem tematam viens minūtes uzstāšanās laiks ir ļoti īsts. Tiešām kauns un negods, ka daudz kolēģi ir jau devušies prom. Es nezinu, ko tas nozīmē, vai viņa bērna invaliditāte nav svarīga. Es zinu, ka tas ir pēdējais darba kārtības punkts, bet nu tomēr tas ir apkaunoši. Nākošais es lūgtu šo jautājumu iekļaut uh, agrāk mūsu sanāksmes uh, laik, uh, laikā, tā lai vairāk kolēģi var piedalīties debatēs. Es domāju, jāpatur prātā, ka Eiropas Savienība pirmā reģionālā. Uh, organizācija, kas ratificēja ANO bērnu konvenciju, un mēs esam labs modelis pasaulē šai ziņā. Līdz ar to mums būtu arī jāizstrādā paraugu prakses, jābūt ne tikai runātājiem, bet arī darītājiem. Es vēlos arī pateikties jums, ka jūs mums izklāstījāt šo pētījumu, tas manā skatījumā ir ļoti svarīgs informatīvs materiāls, kas ļaut īstenot bērnu ar invaliditāti tiesības Mēs taču dzīvojam 21. gadsimtā, mūsu rīcībā ir tik daudz iespēju, tik daudz tehnoloģisku risinājumu, un tomēr tik daudz bērns saskars ar pamats šēršļiem. Pat manā valstī, Beļģijā, tas ir nepiedodam, mums nepieciešams vairāk politiskās garības, lai mainītu šo bērnu situāciju. Mums ir jāvirzās uz sabiedrību bez šēršļiem, es domāju, pienāca īstais laiks, mēs par to gadiem ilgi spriežam, un ar vienu ir daudz acīm redzam šeit, kā jau jūs sacījāt, piekļuve ir ļoti plaša koncepcija. Es domāju, svarīgi pievērst uzmanību tikai izglītībai, bet arī nodarbinātībai, mājokļiem, eh, fiziskajai videi, komunikācijai, transportam. Nevar runāt tikai par izglītību, jo, ja bērns eh, vēlas izmantot iekļaujošu izglītību, un viņi, viņš nevar vienkārši eh, iekāpt autobusā, tāpēc, ka tur nav paredzēta viņam eh, nepieciešamā platforma, tad nav jēgas, ka kaut kur ir skola, kas ir iekļaujoša. Ir jāpielāgo arī visa vide pilsēta vai mazpilsēta. Mēs tieši runājam par pārvietošanās brīvību, kā pamatbrīvība Eiropas Savienības ietveros, Mēs par to runājam bēgļu sakrā, taču par to ir jārunā ar Eiropas Savienības pilsoņu kontekstā, to bērnu, kam ir invaliditāte kontekstā. Viņiem arī jābūt piekļuvēs šai, šīm pamatiesībām, pārvietošanās brīvībai, kā pārējiem ES pilsoņiem. Mani pētījumi liecina par to, ka viņiem šīs tiesības tiek liekts, viņiem nav piekļuvis informācijai un uh, citām iespējām, kas ir pavērtas bērniem bez invaliditātes. Eh, samērīga piemērota mājo koncepcija Eiropas Savienības tiesību aktos ir tāda, ka būtībā, ja mēs nesniedzam šīs iespējas, tad tā ir tieša diskriminēšana taču Eiropas Savienības tiesība akti nav viennozīmīgi par šo lietu. Es aicinātu, lai pētījums noskaidrot šo samērīgas eh, mājvietas koncepciju. Es aicinātu katru gadījumu skatīt atsevišķi, ja nav nekāda bērna bet ar individuāli, kam ir, kas būtu līdzīgs citiem, katram ir savas īpašās vajadzības un katrā ir jāieklausās un tad jāpielāgo mājoklis viņa vajadzībām. Noslēgumā. Izglītība, kā jau sacījāt, ir pamatlieta, no tās viss sākas. Ja izglītība nav laba, tad tas nozīmē, ka bērnu nebūs kvalifikācijas, nebūs iespējams arī strādāt, un tas novad pie nabadzības, un statistikas dati liecina par to, ka, ka vairākums cilvēku ar invaliditāti dzīvo nabadzībā, un tad jūs tā sakot noslēdzat šo loku un līdz ar to arī nākošā paudze ir nabadzīga. Un es aicinu izlausties no šī aburtā loka, es aicinu komisiju dalībvalsts strādāt tā, lai bērniem situa ar invaliditātes situāciju uzlaboties. Priekšsēdētājs pilnīgi piekrīt jums, ka šis jautājums bija pārāk vēlu mūsu. Uh, pārāk vēlā stundā iekļauts mūsu darba kārtībā. Tātad, diemžēl, ir vairs palikuši tikai daži deputāti. Katarīna, lūdzu, vārds tev, tu būsi pēdējā runātāja. Grazie, grazie, prezidente. Ebe... Paldies, priekšsēdētē. Jā, tā ir, ka šis ir pēdējais darba kārtības punkts un daudz deputātu vairs nav klāt, taču tiešām vēlos pateikties Slibe komiteja par šī visnotaļ jutīgā jautājuma iekļaušana darba kārtībā. Tas ir kas tāds, kas manā skatījumā attiec gan uz mūsu sirdsapziņu, gan uz mūsu politiskiem ieskatiem. Mēs tiekam aicināti no citu institūciju puses skatīt šī, šos visnotaļ delikātos, jutīgos jautājumus. Tā tiešām ir šodien mm, sabiedrība nav gana iejūtīga attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. Ar to nepietiek. Cilvēki par to nedomā un iekļaut šo jautājumu kā pēdējo darbu kārtībām. Nu, tas ir mazliet žēl, bet nu, tas vien, ka tas tik iekļauts jau ir labi. Jo līdz ar to mēs tiekam aicināti sākt darboties, lai veicinātu politisku darbību un Protams, runa ir par konkrētu rīcību individuālas valstīs. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāspēlē šī loma, Mums jābūt kā par virzītājiem spēkiem, spēku uz izmaiņām. Tiešām vēlos pateikties kolēģiem, kas uz, kolēģiem, kas uzstājās pirms manis. Paldies viņai par viņu sacīto. Mums ir jāsniedz atbilstošas iespējas, kas garantē atbilstošu izglītību, piekļuvi pārvietošanās brīvībai, atbilstošām, atbilstošai infrastruktūrai jābūt, lai bērni ar invaliditāti varētu arī nodarboties ar sportu. Ir bērni, kam, diemžēl, ir invaliditāte, un mums viņiem jānodrošina iespēja piekļūt darba tirgumu. Mēs protams, redzam, kāda ir šī attieksme, kas veicina diskrimināciju. Ir cilvēki ar fiziskām, fizisku invaliditāti, E, par to jau jūs runājāt. Šiem bērniem arī jā, jābūt iespēja izvēlēties skolu pēc viņu ieskatiem, bet, protams, ir tikai dažas vietas, kur viņi tīri fiziski var piekļūt. Šis domāju, ka mums tiešām ir <clears throat> jāizgaismo dažādas e, invaliditātes formas, ne tikai te runa par fizisko invaliditāti, bet arī par citām. Piemēram, ir problēmas, kad bērniem ir mentāli ierobežami, ja viņiem ir autisma iezīmes vai citas. Nu, tāpat par sevi nav individuāli, tomēr arī manā valstī eh, cilvēku to ievēro. Ir pētījums, kas pat labāk tiek īstenots, kas mums ļaus vairāk uzzināt par šo lietu. Un autoru un es pie tā strādāsim. Tiešām vēlos pateikties jau visam jums par jūsu īstenotiem centieniem, centieniem, jo tas palīdzēs arī man īstenot savu darbu Eiropas parlamentā. Vēlos veicināt jeb kādas institīvas, kas varētu izgaismot šo jautājumu un palīdzēt visiem bērniem, kam ir jeb kāda veida invaliditāte. Paldies. Lielas paldies, tad ir priekšsēdēs. Paldies arī Mirens kundzei un mm, abiem deputā, abām deputātēm par viņu sacību. 28. darba kārtības punkts paliek citi jautājumi, citi jautājumi nav. 29. darba kārtības punkts nākošā sanāksme būs rīt, būs starp parlamentu sanāksme. Vai jums vēl kas piebilstams pie dažādiem jautājumiem? Jā, lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlos jums atgādināt, Jūs saprotat poļu valodu, ka jūs neklausoties, jums austiņas nav uzliktas. Pan Suha? Priekšsēdētāj kungs. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc... Paldies. Es vēlētos jums atgādināt, ka tiesības uz atbildēm ir, uz atbildi ir garantētas saskaņā ar regulu. Katrs var reaģēt un, ja kādi no mūsu komitejas deputātiem var izteikties vairāk kārt par vienu darbkārtības punktu, tad mēs to varam arī citi izmantot. Tas nav kaut kas papildus, bet tas ir paredzēts jau reglamentā. Vēlos paust nožēlu par to, ka jūs man nedavāt iespēju izteikties par reglamentu jautājumu. Otra lieta par procedūras metodu priekšsēdētājiem. Ir jāuzklausa katrs viedoklis, nevis ja nelabvēlīgi jāizmanto sava priekšsēdētāja, savas priekšsēdētāja status. Jūs nepievērsāt uzmanību vienā lietā. Es reaģēju uz šo jautājumu, un šajā jautājumā mēs runājam par uh, pār par desmit cilvēku, nevainīgu cilvēku nāvi. Un šis fakts pilnīgi tika ignorēts gan atbildē, gan jūsu komentārā pēc manas uzstāšanās. Jo te ir runa par nevainīgiem cilvēkiem, kas ir naida nozieguma upuru, un plašsaziņas līdzekļi par to nerunā, un tas, kā šis jautājums tika vienkārši nolikts pie malas šajā telpā, ir nepiedodams. Priekšsēdētājs turpina. Jūs runājat par 25. punktu, vai ne? Par to priekš, uh, jā, jums taisnība. Labi, Jure kungs, priekšstādātājs turpina atbildēšu jūsu reglamentu punktu. Kā jūs sakāt, es vienmēr, nod, kā jūs zināt, es vienmēr nodrošinu runas brīvību šajā komitejā, un par šo lietu visam īsi sasīšu. Mējers kundze bija šī jautājuma autori. Viņa plaši runāja ar komisiju par šo lietu. Jūs kā papildrunātājs izteicāties vēl par vienu lietu, kuru neviens šai komitejā neatbildētu un arī komisija. Tāpēc es kā priekšsēdētājs uzskatīju, ka man objektīvi pašam jāatbild uz jūsu jautājumu. Es atbildēju Jūs plaši izteicāties, es atbildēju, un es jums eh, norādīju šo lietu, jo, ja es kā priekšstādātājs to nebūtu darījis, tad neviens cits jums ar to nebūtu pateicis. Un man kā priekšsēdātājiem likās, ka tas labi neatainotos uz eh, komitejas tēlu. Tagad jūs atkal uzstājieties, un esmu Um, gandarīts, ka jūs to iekļaujā, iekļaujāt to dažādos jautājumus. Man kā priekšsādātājiem ir iespēja um, dot jums vārdu, un esmu priecīgs, ka jūs uh, izteicāties par to pie dažādiem jautājumiem. Es ceru, ka ar to tad arī šīs diskusijas būs noslēgtas, ja var piekrist labi. Okay. So, um, with that... Labi. Tad dažādi jautājumi punkts arī ir noslēgts. Yep. Okay. That's the end of the meeting. Tad sēde ir beigusies. Es jau sacīju, ka rīt ir parlamenta uzklausīšana pulksten deviņos. Sanāksme no nacionāla parlamentiem. Lielas paldies, kolēģi! Šī ir sanāksmes beigas. Paldies!